tad mēs varam paskatīties, kāda ir delegācija darba kārtība, un tad izlēmt, kādās delegācijās mūsu apakškomitejas deputāti varētu strādāt. Tāpat mūsu pārstāvi varētu strādāt citās parlamenta komitejās, un varbūt, ka deputāti varētu tad informēt sekretaritāti par šo dažādo parlamenta komiteju īpaši interesantiem darba punktiem, lai mēs pēc iespējas labāk varētu iegūt tādu pārskatu, kas notiek, un tad saskaņot darbu. Proti, lai deputāti varētu strādāt vai nu komitejās, vai arī delegācijās. Es domāju, ka vajadzētu veidot ciešas saites starp mūsu apakškomiteju un citām uh, parlamenta uh, komitejām. Šādā veidā mēs varētu mm, aktīvi strādāt. Nu, pagaidām gan vēl mēs tā īsti precīzi nezinām tieši, kurās dienās būs citu komiteju sēdes un kā varētu saskaņot mūsu kalendārus. Nu, katrā gadījumā mēs varētu diskutēt par šiem jautājumiem, tad, kad tiksies paplašinātais birojs, un tas notiks 1. oktobrī. Tātad mēs diskutēsim par šo situāciju, mēs diskutēsim ar koordinatoriem, administrāciju un sekretariātu. Tagad nākošais jautājums. Es esmu nosūtījusi vēstuli mūsu priekšsēdētājiem. Un tās mērķis ir uh, uh, ierosināt to, lai parlaments uh, organizētu diskusijas par uh, cilvēktiesībām. Uh, trešdien pēcpusdienā vai ceturtdien no rīta uh, plenārsēdēs tas būtu liederīgi, jo būtu vairāk deputātu, un pēc tam mēs varētu komisijai un, komit un padomēji uh, lūgt piedalīties šajās diskusijās, tas būtu liederīgāk. Es zinu, ka tās ir tādas uh, izmaiņas, kas uh, nav pašas pa sevi saprotams, jo dažas politiskās grupas uh, ne piekrīt šādām izmaiņām, un jūs ļoti labi zinat, ar kādām problēmām ir saistīts darbs Strasbūrā. Un uh, mēs varētu tomēr šo uh, priekšlikumu izdiskutēt. Uh, Un um, es būtu pateicīga, ja jūs uh, izdiskutētu šos jautājumus jūsu politiskajās grupās. Un tā tad vēlreiz cilvēktiesību jautājumu trešdien pēcpusdienā vai ceturtdien no rīta Strasbūras plenāra sēdēs un balsojums ceturtdien pusdienu laikā. Mēs redzēsim, kādu, kāds lēmums tiks pieņemts un tad kāds būs darbs. Tagad par nākošu nedēļu. Un tas, kas skar parlamentu, pievērsīsimies uh, tagad citiem jautājumiem runāsim par cilvēktiesībām. Jūs zinat, ka mūsu parlaments martā pieņēma rezolūciju, tas notika 2008. gadā, un tā bija par afgāņu jaunu žurnālistu, kas tika notiesāts uz nāvi. Viņš bija publicējis internetā rakstu par islamu un sieviešu tiesībām. Kā jūs zinat, šis uh, žurnālists ir atbrīvots, tas ir ļoti pozitīvi. Bet uh, zinām, ka uh, viņš ir apdraudēts. Nu, katrā gadījumā esam iepriecināti par to, ka sots tiek izmainīts un um, šis žurnālists ir atbrīvots. Tagad Noslēgumā cilvēktiesību uh, aktīvisti uh, ir pakļaut, uh, grūz, uh, respektīvi Krievijā ir gājuši bojā vairāk žurnālisti. Un jūs zinat, ka mūsu priekšsēdētājs ir šī buzeks. Jūnijā sastādīja vēstuli Un uh, Zviedrijas ārlietu ministram Karlam Bildam to nosūtīja. Šajā vēstulē ir aicinājums, lai Eiropas Savienība ļoti strikt nosod, nosodītu cilvēktiesību aktīvistu noslapkavošanu Krievijā. Uh, Karla Bilda uh, vēstuli, ko uh, Karls Bilds sastādīja Eiropas Savienības uh, padomas vārdā un uh, uh, nosūtīja. Uh, Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem ir pieejama, un mēs varēsim uh, atgriezties pie šī jautājuma un uh, mm, runāt par to mūsu sēdēs. Uh, mēs atgriezīsimies arī konkrēti. Un, ja nekļūdos, tad ir paredzēts arī diskusijas par cilvēktiesības stāvokli Krievijā. Tātad kādā no nākošajām sēdēm pievērsīsimies šim jautājumam. Precizēšu ka būs nelielas izmaiņas darba kārtībā, jo viena, viens no viesiem nevar ierasties un līdz ar to mēs varbūt varētu lūgt Karinu Askarenko ierasties un skaidrot situāciju. Viņa ir juriste. Uh, advokāte un uh, ļoti intensīvi nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem. Tā katrā gadījumā ir ļoti interesanta uh, iespēja un uh, kompetents uh, runātājs. Tālāk, nu tik tālu uh, priekšsēdētāju paziņojumu. Ir ļoti nozīmīgi, lai mēs pēc tam varētu sagatavot mūsu darbu, un tagad uh, pievērsīsimies darba kārtības trešajam punktam. Uh, Tā ir uh, viedokļa apmaiņa ar Eiropas un uh, Jāmas biroja izpildirektoru. Mēs uh, diskutēsim ar Harn Jangvei. Viņš ir Jāmas biroja izpildirektors. Un mēs uh, izskatīsim situāciju Jāmā ja Birmā. Un uh, izskatīsim arī uh, Aung San Suu Kyi atkārtotu ievietotu uh, cietumā un uh, atgādinu, ka Aung San Suu Kyi ir um, 1990. gada Saharo balss ieguvēja. Mums ir gan pārstāvi no šīm jaunas uh, biroja, gan arī no starptautisko cilvēktiesību aizstāvju organizācijām. Tāpat arī um, komisiju pārstāv Andrejās Lists no ģenerāla direktorāta Releks. Visus uh, sirsnīgi sveic šajā sēdē. Un uh, Domāju, ka aicināsim pirmo runātāju uzstāties uh, kādas 10-15 minūtes, un tad uzklausīsim komisijas viedokli, tad uh, pievērsīsimies viedokļu apmaiņai. Lūdzu, uh, Jangve kungs, jums vārds. Thank you, madam, madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, cilvēktiesību apakškomitejai par to, kas esat uzaicinājuši man šodien izteikties. Pirmkārt, es gribētu norādīt, ka uh, tiesa un uh, uh, Aung San Suu Kyi mājas arests nekādā veidā nav attaisnojams. tiesas laikā Aung San Suu Kyi jau bija pavadījusi mājas arestā 14 pēdējos no 20 dzīves gadiem šajā mājas arestā. Viņas iepriekšējais aizturēšanas orders uh, iztecēja 2009. gada 27. maijā, un uh, tam uh, beidzoties vairs nebija nekāda juridiska iemesla viņu aizturēt, bet 3. maija naktī uh, Džons Viljams Jetavs, Amerikas uh, pilsonis, pārpeldēja Viņš pēc tam tika arestēts tad, kad viņš peldēja atpakaļ uz ezeru otru pusi. 14. maijā uh, Aung San Suu Kyi un uh, divi, divas viņas pavadošās personas tika pārceltas uz uh, eh, incidents ciemat, uh, cietumu. Viņa tika apvainota, ka viņa ir uh, lauzusi nosacījumus, uh, lai atrastos mājas arestā, un arī pārkāpa 75. gada likumu, kurš uh, ir likums, lai pasargātu valsti pret uh, ir obligāti jāreģistrē uh, viesi, uh, kas uh, paliek uh, pirms iedzīvotāju mājā, un ārzemniekiem nav atļauts uh, atrasties uh, pirms iedzīvotāju mājā. Tiesa sākās 18. maijā pie tās robežām būtu kaut kāda nestabilitāte, jo ja ir kaut kādas cīņas, kaut kādas kaujas, tad bēgļi bēgs uz Ķīnu. 30 tūkstoši bēgļi jau ir aizbēguši uz Ķīnu. Ir ļoti skaidrs, ka militāri spēki izdarīs spiedienu uz mazākumtautībām, līdz šim tas ir bijis pamieris šīm mazām tautībām un militāriem spēkiem. Uh, un ja viņi nepiedalīsies uh, vēlēšanās, tad uh, tiks izlietots spēks. Tas nozīmē, ka būs simtiem tūkstoši bēgļu, kas uh, atkal pāries uz kaimiņu valstīm. Ja šīs etniskās minoritātes nolēmtu piedalīties tuvākajās vēlēšanās, tad būtu ārkārtīgi sarežģīti Birmas demokrātijas kustībai boikotēt šīs vēlēšanas, jo tad militārais režīms varētu teikt, ka tās ir visu aptvarošas vēlēšanas un lielākā daļa iedzīvotāji tās ir atbalstījusi. Šai sakarībā jāatzīmē, ka militārais uh, režīms uh, ir aprēķinājis ļoti precīzi šo aizturēšanu, un tieši tāpēc Aung San Suu Kyi uh, tiek paturēta apcietinājumā. Otrām kārtām. Fakts ir tāds, ka neviens Birmā nav apmierināts ar šo militāro režīmu, un ja cilvēkiem tik tiešām ļautu balsot tā, kā viņi gribētu, viņi nebalsotu par šo militāro režīmu, bet par demokrātiju. Kaut gan mēs esam pārliecināti, ka militārais režīms manipulēs 2010. gada vēlēšanas, tepat laikā ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nodrošinātu vai censtos nodrošināt to, lai šīs vēlēšanas būtu pēc iespējas brīvas un demokrātiskas, jo pretējā gadījumā mēs liedzam iespēju šīs valsts iedzīvotājiem paust brīvi savu gribu. Beigās gribētu norādīt, ka neskatoties uz Aung San Suu Kyi ieslodzījumu. Attīstības padomas uh, priekšsādātāji šai valstī man tāpat laikā izteica pārsteidzošu uh, apgalvojumu. Viņš teica, ka šis uh, šī apcietināšana notikusi tāpēc, ka viņa ir ģenerāla meita un ja viņas tēvs savulaik bija ziedojis savu dzīvību valsts, valsts vārdā, tad varbūt arī viņa, viņa meita tā tad eh, ziedosies un valsts vārdā un ļaus šīm vēlēšanām mierīgi notikt bez viņas līdzdalības. Eh, paldies! Eh, kiitos erittäin paljon, herra Janve. Ja... Jā, paldies, Janve kungs. Jūs uh, ļoti precīzi izklāstījāt, kāda ir Aungsanas šī situācija un aizturēšanas apstākļi šajā vēlēšana periodā. Jā, es domāju, ka katrā gadījumā militārā hunta turas visiem spēkiem pie varas. Un redzēsim, kā tā reaģēs nākotnē. Un tagad došu vārdu cilvēku tiesību organizāciju pārstāvjiem. Thank you. Uh... Paldies. Man ir prieks, ka varam piedalīties šajā sēdē. Es uh, zinu, ka 26. un 27. septembrī notiks uh, Eh, svarīga tikšanās, un eh, tur iesaistīsies eh, arī svarīgi pārstāvi no Eiropas Savienības. Tika organizēta Bankokā tikšanās reiz par Birmu, iesaistot arī starptautiskās organizācijas un Birmas iestādes. Uh, uh, tur bija runa par nesodāmību Birmā, un uh, Tur piedalījās dažādi eksperti, un tas bija tāds nebijis pasākums, kur tika diskutēts nākotnes stratēģijas un iespējamās pieejas attiecībā uz 2010. gadu vēlēšanām. Šajā sēdē tika pieņemti secinājumi, un uh, tie bija tādi, ka startautiskās debats par politisko uh, attīstību un demokratizāciju Birmā um, un arī debats par nesodāmību un kriminālu atbildību. Tātad šādas starptautiskas debats nenotiek un joprojām nenotiek, un tas ir kāpēc eh, kopā ar eh, Birmas partneriem, eh, juristu padomi, mēs šajā te dienā, kad Ansang Sukijas spriedums tika paziņots, Mēs eh, paziņojām eh, tādu paziņojumu starptautiskajai sabiedrībai, tas noteikti ir izdalīts arī visiem par starptautiskiem noziegumiem, kas ir veikti Birmā un par to, ka ir nepieciešama izmeklēšanas komiteja. Eh, kāpēc tika izstrādāts šis ziņojums? Tāpēc, ka mēs esam saņēmuši ļoti daudz informācijas, pietiekam daudz informācijas par simtiem nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu. Tie ir kara noziegumi, eh, noziegumi pret cilvēci un smagi cilvēktiesību pārkāpumi par visā valsts teritorijā. Un joprojām starptautiskā eh, sabiedrība runā tikai par pol politisko attīstību. Un, protams, eh, interesēs tikai par augstām sukī, kas ir Nobela balvas laureāte. Mēs atbalstām, protams, šo darbu un atbalstām demokrātiju Birmā, bet uh, izvēle val, um, publicēt šo ziņojumu uh, šī sprieduma paziņošanas dienā, tā nebija tāda nejauša izvēle. Mēs nosodām šo spriedumu, un uh, kamēr notiek cilvēktiesību pārkāpumi uh, visā Birmā, Kamēr šie visi pārkāpumi notiks uh, arī pret uh, nacionālajām minoritātēm, jo, kā mēs zinām, uh, šie noziegumi joprojām tiek organizēti un tie notiek arī, kamēr mēs šobrīd šeit runājam. Situācija ir ārkārtīgi smaga un saspringta, un starptautiskai sabiedrībai tai jāpievērš uzmanība. Tieši tāpēc uh, mēs arī uh, centīsimies uh, apmeklēt uh, Birmu. Mēs esam iekļāvuši daudzu birmiešu liecības. Ir birmieši, kas ir tikuši turēti kā ķīlnieki, bijuši apcietināti un Eh, tas ir uh, nožēlojami, ka šis militārais režīms uh, tik uh, ārkārtīgi pārkāp cilvēktiesību standārtus. Mums ir vairāk sadarbības partneri šajā cīņā par cilvēktiesību ievērošanu, un tās personas, ar kuriem mēs sadarbojamies, ir lūgušas izveidot starptautisku izmeklēšanas komiteju un vienotās darbu arī ar eh, ANO darbu un izmeklēšanu. Un tiek prasīts ļoti stingrā un noteiktā valodā runāt pret šiem notikumiem eh, Birmā. Bez tām eh, Eiropas Savienība ar divu dalību valstu palīdzību ANO drošības padomē cenšas iesaistīties vēl aktīvāk un intensīvāk, lai panāktu Eh, drošības padomē lēmumu un kaut kādu risinājumu šai pašreizējai eh, politiskajai situācijai. Mēs jau esam redzējuši, ka Eiropas Savienības diplomātija mobilizējās ārkārtīgi iespaidīgi pirms tika pieņemta rezolūcija par uh, nāves spriedumu, nāves spriedumu moratoriju, Bet mēs tagad gaidām nemazāk no Eiropas Savienības diplomātiem attiecībā uz uh, Birmu. FIDH uh, fonds, tātad cilvēktiesības starptautiskais fonds, atkal ir izteicis zināmas prasības. Uh, Eiropas Savienība ir uh, nospraudusi sankcijas pēc Aung San Suu Kyi atkārtotās uh, ieslodzīšanas. Uh, cilvēktiesību kustības Birmā gaidīja spēcīgāku uh, reakciju no pa ārējās pasaules. Eh, dažkārt ārējā pasaule rod kaut kādus argumentus neiesaistīties eh, sarunās ar militāro režīmu, tāpēc, ka sankcijas it kā līdz šim nav darbojušās, tās nav bijušas efektīvas, tās nav nesušas vēlamos rezultātus. Bet eh, mūsu cilvēktiesību fonds uzskata, ka šīs sankcijas tik tiešām nav bijušas adekvātas, tās nav bijušas uh, visaptverošas un nav bijušas uh, attiecīgi vērstas. Uh, pirms es noslēdu savu uzrunu, es gribētu nodot jums ziņu no Birmas pilsoniskās sabiedrības, no Birmas demokrātiskās kustības, no tiem cilvēkiem, kas dzīvo šobrīd Birmā un ārpus Birmas un kas cer uz kaut ko labu. Viņi saka, ka mēs nedrīkstam iekrist eh, šajā slazdā 2010. gada vēlēšanās. Un eh, jāiebilst pret šo pilnīgi eh, nepieļaujamo vēlēšanu organizēšanas procesu un jāiebilst un jānorāda, ka šis vēlēšana process un tā sauktā taka uz demokrātiju Birmā ir pilnīgi nelikumīga. Ir ļoti slikti izstrādāta konstitūcija un šobrīd vēlēšanas organizē pastāvošais režīms, lai nodrošinātu šī paša režīma uh, būšana pie varas. Ir pilnīgi institucionālā nesodāmība un režīma nesodāmība. Un šādā veidā Eiropas Savienība nevar atbalstīt uh, vēlēšanu organizēšanu. Šīs vēlēšanas nedod nekādas cerības valstī, norāda pilsoniskā sabiedrība gluži pretēji. Mēs visi tādā veidā piedalīsimies Birmas demokrātijas, nu, tādās kā bērēs apglabāšanā. Šis ziņojums Eiropas Savienībai jānodod arī citiem starptautiskiem fórumiem, uh, uh, ANO, un citām. Tādai tā tad ir jābūt Eiropas Savienības eh, pieejai eh, pirms šī vēlēšanām, kamēr Aung San Suu Kyi atrodas ieslodzījumā un palielinās ar vēl, vēl vairāk eh, šo politisko ieslodzīto skaitu. Šobrīd ir vairāk kā 2500 politisko iedzīvotāju un starptautiskā kopiena jau vairākus gadus prasa un aicina viņus atbrīvot. ir nepieciešams prasīt garantijas eh, brīvi izteikties, brīvi pulcēties un eh, brīvi paust savu gribu, lai tādā veidā varētu cilvēki paust savu eh, pārliecību pret pašreizējo režīmu. Un tikai tādā veidā varētu uzskatīt, ka vēlēšanas būs godīgas. Tikai tad, ja cilvēki varēs brīvi izteikties un runāt un paust savu viedokli, tikai tad tas varētu būt kaut cik demokrātiski. Līdz šim pilsoņiem nebija iespēja pat izlasīt konstitūciju, par kuriem bija jābalso. Un uh, vakar Hāgā es uh, tikos arī ar Birmas pilsoņu tiesību cilvēktiesību aizstāvjiem, un viņi stāstīja par veseliem ciematiem, kas bija balsojuši pret konstitūciju, un galīgais rezultāts tomēr viņa ciematā bija par. Un izrādījās, ka neviena balss nav bijusi pret uh, konstitūciju. Tātad šādi absurdi gadījumi ir uh, citāti. Pagājušā nedēļā arī cilvēki ir tikuši arestēti Birmā tikai tāpēc, ka uh, viņi ir izplatījuši skrejlapiņas, uh, lai aizstāvētu Aung San Suu Kyi. Tātad, kā es teicu, nekāda veida dialogs Birmā netiek pieļauts un starptautiskā kopiena tādā gadījumā tikai palīdzēs uh, organizēt farsu, vēl vienu reizi un atkal. Tas, kas notiek Birmā šodien, tas skar mūs visus. Tie ir ļoti smagi noziegumi. Tie ir noziegumi, kas ir veikti jau pēdējo 40 gadu laikā. Un es atvainojos par šo spēcīgo vārdu, bet tas ir kauns, apkaunojums visai cilvēcei, ka šodien šī valsts nav galvenā prioritāte un ka mēs esam bloķēti neefektīvā lobiešanā un ka mēs atbalstām saujiņu cilvēku, kuri nav šīs problēmas risinājums, bet problēmas sakne. Šī ģenerāļa militāristu grupiņa ir uh, noziedznieku grupiņa, un starptautiskā līmenī attiecīgi pret viņiem tā arī vajadzētu attiekties. Paldies! Kiitos erittäin paljon, herra Atanasio. Paldies Atanasio kungam. Un tagad uh, teikšu, ka mums uh, ļoti atzinīgi jāvērtē visu starptautisko organizāciju darbs, kas ir aktīvi iesaistījušies uh, cilvēktiesību aizstāvībā. Uh, Birmā un īpaši sveicu arī jūs par jūsu paveikto un paldies arī uh, par to darbu, ko jūs uh, veicat, lai uzmanīgi vērotu situāciju un mēģinātu uzlabot to. Tagad tā, pievērsīsimies komisijas pārstāvjiem, lūdzu. Jūs varētu mums stāstīt, kas tiek gatavots, varbūt kā pāris vārdus par sankcijām, vai tādas tiek gatavots, un kāda ir, kāds ir arī padoms viedoklis par vēlēšanu procesu. Un to varētu. Uh, izklāstīt sīkāk. Mēs ļoti labprāt gribētu zināt, ko padomu uh, eh, uh, eh, domā, jo katrā gadījumā ir jādara viss, lai hunta nekļūtu spēcīgāk. Paldies! Uh, thank you, Mrs. Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties jums par iespēju īsi izteikties par mūsu viedokli. Un jo īpaši esmu pateicīgs Harņangvajam, Ir vienmēr prieks uh, uzklausīt viņu, jo viņš runā ļoti saprātīgi, viņš ļoti zinošs, un ir interesanti uzklausīt arī tādu saprāta balsi um, no trimdas uh, tautiešiem. Situācija šajā valstī ir ļoti sarežģīta, un uh, Tāpēc vienkārša atbilde, piemēram, vairāk sankciju, nav pienācīga, nav piemērota. Situācija ir ļoti sarežģīta gan iekšpusē, gan ārē, ārpusē, un mēs dzirdējām tātad par Auganu Sukī, un um, komisijas viedoklis uh, tik vienmēr pausts, to ir paudis Barozo kungs pēc tiesas sprieduma paziņošanas. Uh, Birmā notiek gatavošanās vēlēšanām un uh, ir bijuši nemieri Kokanga reģionā, un tas var ietekmēt arī citus reģionus un mazākumtautības. Runājot par ārējo ietekmi, tad uh, Ķīnas pozīcija attiecībā pret Birmas valdību uh, ietekmē šo situāciju un uh, paralēli arī ASV pārskata savu politiku. Hillary Clinton par to paziņoja un to veicināja arī Džima Veba vizīte. Un um, apvienoto nāciju uh, birojas arī šeit darbojas. Mēs redzam, ka situācija ir ļoti sarežģīta, ir daudzas puses un uh, arī sociālās un ekonomiskās grūtības situāciju neatvieglo. Un līdz ar to tāda vienkārša, skaidra atbilde nav iespējama uz šīm problēmām. Kāda ir Eiropas Savienības pozīcija? Jūs zināt, ka šis uh, sastāvs ir spēkā kopš 96. gada. Tātad ir dažādas sankcijas un tās tiek pastiprināts. Mēs redzam, ka Eiropas Savienībā ir zināma ietekme uz Birmas valdību, bet tā ir um, uh, ierobežot un šī ietekme ir aizvien samazinājusies dažādu iemeslu dēļ. E, uh, vēlēšanu boikots, kas tika minēts, uh, tā nav tāda derīga stratēģija, to gribētu uzsvērt. Ceļu karte e, nav apspriežama. Ir skaidrs, ka ģenerāļi ir e, tie, kas ir pie varas, un viņu vara ir tikai pastiprinājusies pēc katrām vēlēšanām un arī pēc revolūcijas. Izskatās, ka tāda krīze tagad ir Vēlēšanas, protams, nebūs godīgas un brīvas. Jautājums ir, kā varētu panākt pēc iespējas brīvākas vēlēšanas, kādas perspektīvas mēs varētu piedāvāt. Viena joma noteikti ir humanitārā palīdzība, tā ir jāturpina, ir vajadzīgs vēl vairāk palīdzības, jo situācija Vā reģionā vai Kukanga reģionā ir nekontrolējama vairāk humanitārā palīdzība būtu vajadzīga abās eh, robežas pusēs. Komisijā mēs eh, būtu varējuši izvēlēties vienkāršu ceļu un vienkārši prasīt vairāk sankciju. Mēs to nedarām. Mēs vēlamies izvēlēties līdzsvarotu pieeju, kas ņem vērā situācijas sarežģītību, kur pieminēju jau sākumā. Mēs atsakāmies turpināt šo te standartu stratēģiju, atsakot dialogu. Mēs cenšamies meklēt iespējas, kā mēs varētu veicināt izmaiņas, panākt eh, situācijas izmaiņas, protams, mūsu ietekmes robežās. Eh, mūsu palīdzības tradicionālās jomas ir paplašinātas - veselība, izglītība. Esam kopā ar partneriem izveidojuši jaunu un uh, jaunu trust fondu. Tur ir runa par lauksaimniecību, zivsaimniecību, mēs atbalstām mazos zemniekus, tas ir mikrofinansējuma instruments, un šis jaunais fonds uh, uzsāks savu darbu turpmākajos uh, mēnešos. Man vēl, ka jāsaka, ka sankciju uh, ceļš viens pats tikai sankcijas nepalīdzēs uzlabot situāciju. Tas uh, tikai varētu vēl apgrūtināt uh, uh, Mirmas, Mjanmas um, valdības situāciju. Tāpēc mums ir jāuztur uh, saziņas ceļi atvērti. Un pragmātiskā veidā komisija ir uzsākusi politisko dialogu šajās minētajās jomās. Papildus tam mēs cenšamies arī uh, diezgan veiksmīgi uzsākt arī sarunas par tūkstošgadus attīstības mērķiem. Un uh, ir vēl tādas kā pārvaldības saliņas, ja tā var teikt, uh, Mjānmas administrācijā. Bet uh, līdz ar to arī noslēgšu savu uzstāšanos un varu atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Un um, mūsu diskusijās um, un to laikā jūs varbūt varētu pārdomāt un um, teikt, kā mēs, kā Eiropā varētu reaģēt uz šo vēlēšanu procesu. Un varbūt, ka mēs uh, varat, varētu arī paredzēt uh, līdzekļu cilvēktiesību aizstāvībai. Un šī sadarbība, kāda ir iespējams starp Eiropas Savienību un ASV, kā arī Ķīnu, lai uzlabotu situāciju. Tagad uh, raugos uz deputātiem, vai kāds vēlas izteikties. Kas vēlas uh, atklāt diskusijas? Eh, Rova Lohbīler, olkaa hyvä. Larbīlers kundze. Danke, Madam Chair. Uh, Paldies priekšsēdētājiem, man ir divi jautājumi un paldies par prezentācijām. Viens jautājums ir Hankungam, Harn Jengver kungam par vēlēšanām. Um, gribētu dzirdēt no. Mēs uzklausījām FIDH, eh, tātad eh, šī, šīs starptautiskās cilvēktiesība federācijas eh, viedokli un aicinājumu, ka vajadzētu pilnībā būt pret šīm vēlēšanām, un es arī piekrītu, ka šīs vēlēšanas nekādā veidā nebūs godīgas. Uh, Tātad, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Un otrais jautājums ir Eiropas komisijas pārstāvjiem. Kā mēs dzirdējām, Ķīnai ir liela ietekme uz Birmas valdību. Mēs jau redzējām, ka tika nodrošināta monetāra palīdzība ciklona laikā. Un kādā veidā jūs gatavojaties sadarboties ar Ķīnas varas iestādēm un pārstāvjiem šajos jautājumos? Kiitos näistä kysymyksistä Rova Lohbīler. Jā. jā, paldies par šo eh, jautājumu, Lohbīler kundze. Uh, Objelkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šie stāstījumi bija ļoti interesanti un arī informatīvi. Uh, Mēs varējām ļoti daudz ko uzzināt par situāciju Birmai, Mjanmā un to stāstīja vairāk partneri un vairāk organizāciju pārstāvi. Mēs redzam, ka ir iespējami dažādi uh, skatījumu, bet mērķis ir viens cilvēktiesība aizstāvība, demokrātija un mazākuma tautība aizsardzība. Protams, ka šeit ir teikti tādi arī ļoti skarbi vārdi. Un lielākā daļa valstu ir vienotas nosodot militāro režīmu. To mēs arī ļoti skaidri e, dzirdējām. Dzirdējām arī komisijas pārstāvja e, teikto, kurš e, teica, ka dažādi e, politiskie pasākumi jāapvieno. Varbūt uh, vēl vairāk uh, sankciju, tas jau um, agrāk tā bija pēc padomas lēmumiem un pēc uh, tiem politiskiem lēmumiem, kādi tika pieņemti. Taču komisijai uh, ir nepieciešama pragmatiska rīcība. Humanā palīdzība jāīsteno un jāizmanto visas iespējas. Tātad, nu, praktiski dažādas iespējas. Uh, ir jāizmanto un dubult vairāku veidu pieejai ir jābūt. Daudzi uh, deputāti parlamentā ir, uh, nu, burtiski uh, ļoti pārsteigti, jo pa, uh, komisijas pārstāvis uh, runāja par situācijas uh, komplekso dabu, kas visu laiku mainās. Šī situācija, jā, nē, nu tā tas ir, bet mēs taču gribam sasniegt rezultātus. Mēs, protams, varam teikt, ka situācija ir ļoti sarežģīta, taču liekas, ka drīzāk tā ir statiska, jo neredz nekādu pozitīvu attīstību. Un tagad par Aung San Suu Kyi. Starptautiskās sabiedrības uzmanības lokā ir no 80. gadu beigām. Tas ir ļoti ilgs laiks. Mums jākonstatē, ka starptautiskā sabiedrība un cilvēktiesība organizācija pārstāvji nav spējuši mm, radikāli mainīt situāciju. Komisijas pārstāvis arī uh, teica, ko tādu, kas mums, mūsos rada bažas. Uh, jo viņš teica, ka pēc krīzes šie ģenerāļi, šī militārā vadība it kā pat ir stiprinājusi savas pozīcijas. Manas pārstāvētajā valstī ir tāds sakāmvārds. Ja nu nav zināt, ja runājot par kāršu spēli, nevar īsti zināt, kuru kārti labāk likt, nu tad ņem vienkārši vienu no tām, kas ir uh, uh, rokās. Um, tātad, nu, tēmas ir daudzas, kurās uh, mēs varētu strādāt, un virzieni ir daudz, mēs varētu aktīvāk darboties apvienoto nāciju organizācijā un citās organizācijās. Mums jāmēģina uh, pēc iespējas tādu plašāku uh, darbības iespēju rast un pēc iespējas vairāk pārliecināt, teiksim, uh, par mūsu pieejas pareizību, lai valdība Burmā tika izolēta, un no otras puses ar iedzīvotājiem un civilo sabiedrību jāturpina diskutēt un turpināt uh, programmas, kas ir ierobežotas, kā arī jāsniedz humānā palīdzība. Uh, Tā tad, nu, pat labam ir patiesi tādi ļoti plaši un apjomīgi jautājumi risinām. Arī priekšsēdētājs kundze uzdev jautājumu tādā līdzīgā virzienā, ko Eiropas Savienībai būtu jādara un īpaši Eiropas parlamentam, ievarot ja šo vēlēšanu procesu un arī uh, piespriesto sodu tieši pirms vēlēšanām. Uh, jādomā par opozīciju lielākajā daļā jomu opozīcija nemaz nevar piedalīties nekādu institūciju uh, darbā. Komisijas pārstāvis uh, arī vēl teica, ka vēlēšanas nav neatklātas, negodīgas. Tas ir tāds ļoti skarbs uh, uh, paziņojums. Jautājums ir, vai mums patiesi eh, vajadzētu eh, nosūtīt vēlēšanu novērotājus, ja tas tiešām ir tāds fars un nav tāds īpašs jēgas mūsu darbībai tur, ja mēs patiesi esam vēlēšanu novērotāji un piedalāmies šajā vēlēšanu novērošanā, tad mēs it kā mm, darbojamies tādā izpratnē, ka šis režīms uh, turpina savu darbību un it kā tā darbība kļūtu leģitimēta. Un tas fakts, ka ir starptautiskie novērotāji, daudzkārt ir labāk nekā vienkārši tiek rakstīts kaut kas kādā ziņojumā par vēlēšanām vai to izsaka preskonferencē. Nu, tās ir tās domas, kādas man ir. Priekšsētāji, paldies apjēlkungam par šīm pārdomām. Es eh, domāju, ka šīs diskusijas eh, būs ļoti interesantas. Tagad dodu vārdu mūsu ielūgtajiem viesiem atbildēm. Paldies, priekšsēdētājs. Atvainojos, ka ierados par vēlu. Vai varbūt, ka jau uz manu jautājumu atbildēja mūsu viesi savās ievadrunās, un tomēr gribētu uzdot šo jautājumu. Said... Kā iepriekšējais runātais teica, not... tad situācija Birmā nemainās. Tā ir bijusi tāda, kā tā ir jau daudzus gadus. Un Aung San Suu Kyi uh, visa pasaule cenšas uh, palīdzēt, bet viņa joprojām ir tur, kur viņa ir, viņa joprojām ir apcietinājumā. Un tātad es domāju, ka Tiešām mūsu pienākums ir meklēt veidus un ceļus, kā palīdzēt viņai un kā mainīt situāciju šajā valstī. Un šī iemesla dēļ es domāju, ka e, darbību koordinācija visu starptautisko organizāciju, nevalstisko organizāciju starpā vai visu starpā, kas e, var palīdzēt. Tātad šādai koordinācijai ir jānotiek. Jautājums e, augstiem viesiem ir, tāds, ka es zinu, ka apvienotajās nācijās godātais profesors Gambārī, kas ir uh, apvienoto nāciju ģenerālsekretāra īpašais pārstāvs, viņš apmeklēja jau vairāk kārt Mjānmu un viņš uh, tikās ar ģenerāļiem tur, bet uh, nav nekāda rezultāta. Mans jautājums ir, vai nebūtu iespēja jūsuprāt, koordinēt, eh, ja ir kaut kādi mēģinājumi koordinēt šīs aktivitātes, eh, lai eh, varētu sasniegt kaut kādus rezultātus nākotnē? Paldies! Paldies! Paldies par šo jautājumu, Kukan kungs. Es domāju, ka mēs varētu tagad pievērsties tādai otrai kārtai Un pāris atbildes tagad no mūsu viesiem par vēlēšanu procesu. Ko jūs par to domājat un kāda ir Ķīnas nostāja? Vai mēs, vai varētu lūgt Ķīnai tā, iestāties tādā striktā pozīcijā attiecībā uz Ķīnu un kā koordinēt starptautisko institūciju darbību? Lūdzu, Hanglīkungs. Liels paldies! Pirmkārt, gribētu teikt, ka nav jautājums par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem no militārā režīma puses un par to, ka nepieciešams pārtraukt šo nesodāmību, ar kādu šie pārkāpumi tiek veikti. Bet galvenais jautājums, kā jau norādīja cienījamie deputāti, ir kā mainīt šo situāciju un kādā veidā koordinēt starptautiskās sabiedrības darbu. Es pēdējos 20 gadus esmu centies piesaistīt starptautiskās kopienas uh, uzmanību Birmai. Eiro Birmas birojas ir ticis izveidots, un es īpaši esmu centies koordinēt uh, darbību pret šo militāro huntu, bet, kā jau tika norādīts, starptautiskajai kopienai nav pietiekama vēlme un uh, varēšana ietekmēt izmaiņas Birmā. To mēs esam jau novērojuši pēdējo 20 gadu laikā. Tagad paši pirmo reizi var būt būs reāla iespēja izmaiņām, un šī iespēja ir pašā Birmā. Mēs tā tad no ārpuses esam it kā mēģinājuši 20 gadus, bet tagad Birmā notiks vēlēšanas. Ironija ir tāda, ka militārais režīms vēlas, lai notiek šīs vēlēšanas, jo viņi uzskata, ka tas dos viņiem leģitimitāti, un pat ja notiks krāpšana, militārais režīms grib parādīt, ka cilvēka tauta par viņiem nobalsos. Ironija šeit ir tāda, ka Eh, demokrātijas eh, kustība negrib šīs vēlēšanas. Tā tad redziet, cik apgriezt ir situācija. Otrais aspekts. Es nepiekrītu, neatbalstu šo militāro konstitūciju, nevēlos, lai militārais režīms turpinātu valdīt, bet eh, līdz ar šīm vēlēšanām militārā hunta ierosina sekojošo. Tā vietā, lai viņi kā armija pārvaldītu, viņi pārvaldīs to netieši caur leģitīmi ievēlētu parlamentu. Tātad viņi joprojām noteikti centīsies uh, kontrolēt parlamentu un ietekmēt vēlēšanas, bet viņi pāries no tiešas pārvaldības uz netiešu pārvaldību. Viņi ir pieņēmuši principu, ka tautas uh, vēlme ir svarīga. Un no mūsu puses arī vajadzētu izmantot šo principu un vajadzētu prasīt tiešām, lai šis princips uh, reāli tiek ievērots. Ja militārā hunta uzskata, ka šis princips ir svarīgs, tad eh, ļausim tiešām cilvēkiem pašiem um, pirms iedzīvotājiem veidot šo savu reālo pasauli. Tieši tāpēc Es jau teicu, no starptautiskās sabiedrības puses mēs 20 gadus esam centušies mainīt situāciju, nekas nav izdevies. Tagad būs mēģinājums eh, no iekšpuses mainīt šo situāciju. 90. gadā, kad eh, Aung San Suu Kyi partija tika ievēlēta, mēs devāmies izsūtījumā arī es, jo mēs zinājām, ka šīs vēlēšanas nebūs brīvas, militārais režīms to manipulēs, bet Aung San Suu Kyi gribēja piedalīties šais vēlēšanās un viņa uzvarēja, tāpēc ka vēlēšana dienā cilvēki varēja balsot, kā viņi vēlējās. Es esmu pārliecināts, ka militārais režīms šoreiz nepieļaus to pašu kļūdu un viņi manipulēs, krāpsies šais vēlēšanās, bet vismaz ir kaut kāda iespēja, ka mēs varētu ļaut cilvēkiem paust savu gribu un kaut kādā veidā ietekmēt situāciju. Paldies uh, Jāngves kungam. Tagad uh, Antonas Jākungs, jūs varat atbildēt uz jautājumu un izteikt savus uh, novērojumus uh, attiecībā uz tām idejām, ko izteica deputāti. Paldies! Uh, mēs šeit runājām par starptautiskās sabiedrības uh, nespēju ietekmēt situāciju. Un mēs uzklausījām šeit arī Eiropas Savienības viedokli. Klausoties to visu, man ir tāda sajūta, ka man, manis teiktais, manas uzstāšanās sākumā ir ārkārtīgi svarīgs, jo neesmu saskatījis, ka kaut kādu brīdi, kad uh, šī nesodāmība tiktu tiešām uh, apstrīdēta no starptautiskās kopienas uh, puses. Uh, Eh, gluži otrādi, eh, starptautiskā kopiena vienmēr ir uzstājusi uz dialogu, tur ir iesaistīts arī ANO ģenerālsekretārs, viņi vienmēr šo dialogu ir uzturējuši par prioritāti, un šī prioritāte ir izgāzusies. Eh, tagad jāsaka, mēs zinām, ka ir bijušas ļoti daudzas neizdošanās Birmā. Mēs neesam kaut kāda ārkārtēja, ārpusēja organizācija, mēs esam uh, Um, Birmas organizāciju mēs pārstāvam uh, Birmas uh, pilsonisko sabiedrību un uh, uzklausam viņu vēlmes. Un uh, birmieši, daļa viņu ir tie, kas nevēlas šīs vēlēšanas, gluži vienkārši iemeslu dēļ. Es jau savā runā izmantoju tādu kā karikatūru, bet tik tiešām šīs vēlēšanas būs demokrātijas uh, apglabāšana Birmā. Jo vairs nav šobrīd iespējams uh, noturēt šo tiešo varu, un ja šī vara pāries uh, netiešā, uh, Uh, militārā pārvaldījumā, tad tas turpināsies vēl 20, 50 gadus, un tā nav nekāda izvēle risinājums Birmas iedzīvotājiem. Mums vajadzētu atgriezties pie savām prioritātēm. Gal galā, kā es teicu, mēs nekad neesam bijuši par šīm sankcijām, un tā bija Eiropas Savienība, kas izlēma par šīm sankcijām, bet tās nebija veiksmīgas. Ja Eiropas Savienība izvēlas sankcijas, tad pieņemiet kaut kādas noderīgas uh, sankcijas, kurām ir jēga. Uh, Eh, finansiālas sankcijas, eh, sankcijas attiecībā uz gāzes, naftas piegādi. Mēs zinām, kur kompānija Birmā darbojas. Tāpat eh, darbojieties ar sankcijām no Londonas puses, no apdrošināšanas sabiedrību puses, jo jūs zinat, ka šīs sabiedrības pārsvarā atrodas Londonā. Uh, Ja jūs veicat uh, vispārīgas, visaptvarošas sankcijas, tad vajag noslēgt jebkādu pieeju Birmai no Londonas, no Ķīnas un no visām pusēm. Tātad es domāju, ka ir jābūt pietiekami tiešiem. Un, kā jau tika teikts, nebija pietiekams politiskās gribas arī no Eiropas Savienības puses pilnībā nobloķēt uh, uh Birmu, lai tā nesaņemtu uh, līdzekļus. Tas ir mans pirmais komentārs. Otrais Situācija Birmā ir ārkārtīgi sarežģīta un tāpat, dele, tāpat laikā delikāta, tāpat kā tas arī bija Darfūrā, tāpat arī Kolumbijā un Kongo. Tieši tāpēc starptautisko cilvēktiesību nevalstiskās organizācijas un dažādas palīdzības organizācijas atbalsta vietējās kustības, atbalsta šo uh, vietējo cilvēku tiesību kustību, jo viņi pārziņ šīs situācijas sarežģītību daudz labāk nekā citi. Es tik tiešām nesaprotu, kā mēs varam runāt vēl joprojām par vēlēšanām. Cilvēkiem pat nav bijusi piekļuve, viņi nav spējuši iepazīties ar Birmas konstitūciju. Šī konstitūcija, jāatzīmē, ir diezgan sarežģīta. Tā paredz vairākus parlamentus federālā līmenī un tā tālāk un tā joprojām. Tā tad kādā veidā tad vispār ir iespējams dialogs, dialogs netiek pieļauts. Es joprojām atgriežos pie tā paša uzstādījuma. Kā jūs domājat, ka varētu būt kaut kāda pozitīva attīstība? Uh, Uh, valstī, kurā valda viens no viscietsirdīgākiem uh, režīmiem pasaulē, ir jārod cits risinājums. Jūs meklējat politisko dialogu. Bet ir jāsāk ar kriminālās atbildības uh, principu un jautājumu, un tai ir jābūt prioritātei Birmā. Tātad stākt šo cīņu pret nesodāmību. Šī cīņa vēl nav vispār nav uzsākta, bet, kā es teicu, to ir jāsāk, un tad varbūt mēs varēsim runāt par kaut kādiem taustāmiem vai netaustāmiem vai iespējamiem rezultātiem. Paldies! Kiitos, herra Atanasiju. Ja ennen kuin annan... Paldies eh, Atanasiju kungam. Pirms dot vārdu komisijas pārstāvim, eh, praktiski divi jautājumi. Tātad. Mm, manuprāt, 2010. gada uh, Uh, rudenī būs uh, ASEAN uh, konference šeit Briselē. Un kā uh, jūs uh, plānojat uh, uh rīkoties pirms jautājumā saistībā ar uh, šo plānoto pasākumu? Tas ir jautājums komisijai. Varbūt, ka varētu tajā pašā laikā šeit Eiropas parlamentā organizēt uh, fórumu, uh, nu, ja parlaments to akceptēs. Es, piemēram, zinu, ka um, mans pārstāvētajā valstī es piedāvājos, es piedalījos dažādajos uh, pasākumos, uh, kas uh, notiek uh, paralēli, un tas ir ļoti veiksmīgi. Es uh, atceros ka Somijas prezidentūras laikā Somijas ārlietu uh, ministrs uzņēma Birmas opozīcijas pārstāvjus uh, vienlaikus ar lielāku pasākumu, kas bija par Birmu uh, Somijā. Tātad tagad vārds komisijas pārstāvjiem. Paldies, priekšsādātājs kundze, par ASEM Mjanma ir ASEM pilntiesīga locekle un tāpēc var piedalīties sēdēs. Mums ir eh, īpašs noteikums attiecībā uz sēdēm, kas notiek Eiropā, bet tā kā. Bet uh, Tā kā valdības ielūgšana ir labāka iespēja nekā izolācija, jo izolācija viņiem tieši patīk, Birmas valdībai patīk izolācija, viņi grib uh, valdīt, netraucēt no ārējās pasaules. Un tas man noved pie Ķīnas. Kā mēs sadarbojamies ar Ķīnu? Ferrero Valdneres kundze, kas ir mūsu komisāra, personīgi ir apņēmusies uh, pacelt Birmas jautājumu visos uh, visās iespējās, kad viņi tiekas ar ķīniešiem. Mēs pieminam Birmu arī Eiro un ASEAN kontekstā regulāri. Un es domāju, ka uh, ASEAN tuvojošies uh, tikšanās reizes uh, noteikti uh, arī notiek daļai tāpēc, ka mēs uzstājam uz šiem jautājumiem. Mums ir Eiropas Savienības īpašais sūtnis, ko mēs izmantojam, un um, Ferrero Valdneres kundze visu laiku aicina Birmas uh, valdību sadarboties ar Fasīno kundzi, kuras mērķis ir uh, atbalstīt uh, ANO biroju un uh, aizstāvēt Eiropas Savienības politiku. Man patīk, ka ir dažādas pieejas. Uh, attiecībā pret Birmu. Nav tā, ka mums ir jābūt tādai vienotai pozīcijai. Labi, ka mums ir nevalstiskās organizācijas, kas uh, ļoti uh, spēcīgi aizstāv. Tā ir, ka situācija nav stabila. Tā izskatās stabila, bet uh, ir pārējais periods, ir uh, ceļu kārte, un, kā es teicu, situācija ir plūstoša. Uh, Gada laikā mums būs darīšana ar eh, neizbēgamo. Būs eh, vēlēta valdība, bet vēlēšanas nebūs bijušas brīvas. Tātad izmaiņas notiek, un runājot par vēlēšanu novērotājiem, man jūs ir jābēdina. Iespējas, ka Eiropas Savienība varētu nosūtīt vēlētāju novērotājus, ir minimālas. Pirmkārt, Birma vēlas strādāt izolācijā, tieši valdība, Un otrkārt, mums būtu vajadzīgs aicinājums, ielūgums, un treškārt, e, tas būtu tāds jautājums par šī procesa leģitimizāciju. Bet galvenais ir tas, ka mēs nesaņemtu uh, ielūgumu nosūtīt vēlētāju novērotājus, vēlēšanu novērotājus. Uh, valdība ir apsvējusi iespēju, ka ASEAN diplomāti varētu ierasties Birmā kā īstermiņu novērotāji. Un visbeidzot par dažādiem. Uh, viedokļiem, dažādām balsīm valsts iekšienē. Vairāk kārt esmu apmeklējis eh, šo valsti, ja nemaldos 38, 8 reizes, ja pareizi esmu saskaitījis zīmodziņas pasē. Šajos apmeklējumos nevienu reizi neesmu sastaps nevienu valstī, kas būtu par sankcijām, kas atbalstītu sankcijas. Uh, attiecībā pret vēlēšanām ir atšķirīgi viedokļi šajā valstī. Ir viena grupa, kas atbalsta valdību, un viņi redz vēlēšanas kā iespēju institucionalizēt uh, šādu te militāru valdības sistēmu. Ir cita cilvēka grupa, kuri saka, jo īpaši, kur, kur vēlas izmantot vēlēšanas, lai leķi, leģitimizētu uh, šos te vadošos spēkus, kas šobrīd nav leģitīmi spēki nekādā izpratnē. Un tad ir trešā grupa, kas izmanto šādu te konfrontācijas politiku. Vienalga, ko saka valdība, to viņi noraida. Tā uh, ir arī tā lieta, uz ko atsaucās eh, Jāngveikungs. Tātad tas ir demokrātijas kustības balss. Un visbeidzot, kas ir interesanti, ir pilsoniskās sabiedrības pārstāvju grupa, kuri aicina pievienoties ceļu kartas procesam kā indivīdi, un viņi vēlas strādāt individuāli no šīs sistēmas iekšienes. Tātad jūs redzat šī te attieksme pat uh, Birmas uh, sabiedrībā attiecībā pret vēlēšanām ir ļoti daudzveidīga. Un godīgi sakot, es gribētu teikt, kas tad mēs tāda esam, lai teiktu Birmas pilsoniskajai sabiedrībai, ko par to visu domāt. Kiitos, herra List. Meillä on muutama minūti. Jā, paldies Listekungam. Vēl ir pāris uh, minūtes mūsu rīcībā. Uh, Kil Nīlsens kundze lūdzu vārdu. Pirmais uh, jautājums. Uh, piecu punktu uh, rīcības plāns, ko uh, piedāvāja Gambārī kungs. Kāda ir uh, reakcija uz tiem no militārās hundas puses? Un tagad jautājums FIDH pārstāvim. Jūs um, runājat par to, ka ir nepieciešama starptautiska izmeklēšanas uh, komisija, kas nodarbotos ar um, noziegumu pret cilvēku izmeklēšanu. Mēs zinām, kāda ir šī situācija. Jau vairākus gadus uzmanīgi raugamies uz situāciju. Ko jūs mm, sagaidat, kādam vajadzētu būt uh, šīs starptautiskās uh, izmeklēšanas komisijas darbam? Kiitos rouva Kiil Nielsen. Oliko si Paldies. Tas ir uh, jautājums Jangvikungam. Jā, lūdzu, jums vārds. Voitte varmasti... No niin, nyt ymmärrän, että se oli enemmän osoitettu herra Atanasiolle, mutta muutkin voivat. Ah, nē, tas bija uh, drīzāk jautājums Atanasio kungam. Lūdzu, tad Atanasio kungam vārds. Thank you. Um... Paldies. Mēs sāks, es labāk sākšu ar šo starptautisko izmeklēšanas komiteju, tas eh, zināmā mērā ir vieglāk. Mēs eh, zinām, ka ir eh, nevalstiskās organizācijas, mēs zinām, kādā kontekstā tās darbojas un zinām arī, kādā darbojas starptautiskie diplomāti. Tā tad ir jāsāk ar šo starptautisko izmeklēšanas komiteju. Skatoties ziņojumā, tur ir runa par 7. un 8. pantu Kāpēc? Tāpēc, ka mēs gribam uh, pierādīt pasaulē, ka uh, lielākā daļa noziegumu atbilstošiem pantiem notiek uh, Birmā. Un mēs zinām, mēs nevaram pieprasīt uh, drošības uh, padomas uh, līmenī uh, atbilstošu ordeni. Jo mēs zinām, ka tas netiks uh, īstenots. Un uh, Tāpēc vajadzētu izmantot uh, šo izmeklēšanas komiteju, lai nodot zināmas signālus attiecīgas uh, drošības padomē. Mēs nesakām, ka tas ir uh, pareizi, ka tas ir nepareizi, bet ir ļoti nopietni apgalvojumi, ka šobrīd Birmā notiek noziegumi pret cilvēci. Tātad ļaujiet sūtiet šo starptautisko izmeklēšanas komiteju un ļaujiet tai lemt. Šāds arguments, es domāju, drošības padomē varētu reāli darboties ja uh, Eiropas Savienība un citi starptautiskie partneri tik tiešām atbalstīs šādu pieeju un ir nepieciešama ļoti aktīva darbība no Eiropas Savienības, ASV un arī citām uh, drošības padomas uh, dalību valstīm ir jāstarbojas ar Āfrikas partneriem, ar uh, Dienvedamerikas partneriem un visiem pārējiem. Šī dažādība, kas pastāv Āzijā, uh, Mēs, pārz, mēs pārzinām šo situāciju, mēs zin, pārzinām, kādas ir šīs Āzijas uh, vērtības. Uh, tas, ko saka rietumi, to mēs nevaram vienmēr attiecināt uz austrumu uh, kontekstu. Tieši tāpēc Romas uh, statūti un starptautiskā izmeklēšanas tiesa varētu uh, izvērst šādu vispērē, vispārēju uh, pieeju, lai nodrošinātu šādu juridisku pieeju, lai nodrošinātu šo nesodāmības pārtraukšanu un mieru valstī. Uh, jo nav iespējams eh, miers un eh, nesodāmība, un nedrīkst to institucionalizēt valstī. Ir nepieciešams, lai visi saglabātu vēsu prātu, bet priekšsēdētājs kundze, es gribētu noslēgumā vienīgi vēl teikt, lai atbildētu uz eh, šiem uh, Eiropas komisijas pārstāvju jautājumiem. Šī nav valdība. Tā ir vienkārši militāra uh, hunta, kura pārvalda valsti. Jā, tā diemžēl ir partners eh, diplomātiskās eh, saitēs ar Eiropas Savienību, bet, kā es teicu, tā nav valdība, tā ir vienkārši ģenerāļa militāristu grupa. Un tas ir pirmais elements, un to vajag pirmām kārtām paturēt prātā. Ir nepieciešams izstrādāt Eiropas Savienības ārējo politiku, un jāpatur šis fakts prātā. Un Un kā mēs varam teikt birmiešiem, ko darīt viņiem uh, pašiem savā valstī? Tas nav mūsu uzdevums un loma, un no šī argumenta es ļoti baidos, un es baidos no šī argumenta, ja mēs to izmantosim, un ja to izmanto starptautiskā plāksnē. Uh, tā nedrīkst. FIDH sadarbojas, strādā ar Birmu, un uh, pat, ja es esmu grieķu izcelsmes, es tomēr visu dzīvi esmu sadarbojies ar Birmu, un Birmas demokrātiskā kustība gaida reāla darbība no starptautiskās kopienas. Viņi saka, ka viņiem ir nepieciešams jūsu atbalsts, Eiropas parlamenta un e- Eiropas Savienības atbalsts, un to jūs nedrīkstat viņiem liekt. Jūs nedrīkstat nogriezt šo politisko līniju, ko viņi vēlas, tātad, ko vēlas šī Birmas demokrātiskā kustība. Un e, šī prasība ir tāda ļoti e, saprātīga un loģiska, jo viņi gluži godīgi, manuprāt, norāda, ka viņi labāk saprot to, kā viss situācija notiek, nevis uh, startautiskie diplomāti labāk to zina. Tā tad ir nepieciešams aizsargāt tautas, cilvēku, iedzīvotāju intereses. Tādam vajadzētu būt šim galvenajam mērķim, nostādījumam arī no Eiropas Savienības puses un arī no starptautiskās kopienas puses, kas cenšas nodrošināt uh, mieru un stabilitātu visā pasaulē. Kiitos, herra Atanasio. Herra Jangve, haluatteko vielä... Paldies, Atanasio kungam. Hangvikungs, vai jūs vēlaties arī izteikt uh, piezīmes par šo nesodāmību, vai arī jūs vēlaties varbūt uh, kādā citai tēmai pievērst uzmanību? Tas būtu tad mūsu diskusija noslēgumā. Tikai pavisam īsi es gribēju tikai pateikt, ka nav nekādas domstarpības par to, ko mēģina darīt Startautiskā cilvēktiesība federācija. Bet problēma ir tāda, ka tas var uh, būt ļoti ilgs process. 20, 40 gadi var paiet, kamēr viņi panāks to, ko viņi grib panākt, bet vēlēšanas ir nākamgad, un mums kaut kas ir jādara. Šajā sakrā mēs nevaram vienkārši teikt, mēs boikotēsim vēlēšanas, mēs nepiedalīsim, jo mēs jo visus piespiest, uh, piespiedīs balsos Birmā. Un ja nav opozīciju partijas, tad uh, militāristiem nav jēgas eh, krāpties. Ja būs kaut kāda opozīcija, tad būs eh, viņiem jāpacenšas, lai saņemtu visas balsis. Mēs varētu teikt, ka ja nav eh, opozīcijas partijas, tad mēs re vēlēšana rezultātus nepieņemsim. To mēs varam te um, Eiropā teikt, bet Āzijas partneri teiks, tās bija vēlēšanas, un tagad viņi ir leģitīma valdība. Tā ir problēma, mums ir jāatrod kaut kāds veids, kaut kā jārisina. Uh, nedrīkst paļauties spiedienam, jo tad militārists ievēlēs eh, valdībā, jo nav nekādas opozīcijas partijas. Paldies! Eh, Paldies, eh, Jāngvis kungs! šīs debatas par biru, manuprāt, ir bijušas ārkārtīgi auglīgas un noderīgas, un mēs noteikti tās turpināsim šeit Eiropas parlamentā. Mums vajadzētu uh, izmantot arī uh, iespēju uh, izmantot šo ārzemju delegāciju Birmā, un tātad vajadzētu atkal papētīt situāciju un uh, domāt par labāko iespējamo stratēģiju. Uh, vēlreiz gribētu pateikties mūsu viesiem par jūsu stāstījumu. Es zinu, ka jums ir dažādas stratēģijas, dažādas nostājas, bet neskatoties uz šīm dažādajām stratēģijām, jūs esat ļoti mierīgā garā veduši šīs diskusijas. Pateicamies arī eh, šīm diskusijām, pateicos komisijas un padomas pārstāvjiem. Tā, tad ķeramies pie nākošā darba kārtības jautājuma. Eh, ceturtais jautājums - viedokļa apmaiņa par Afganistānu. Es vēlētos eh, sveikt Britu Svensons kundzi, kura piedalīsies mūsu debatēs pār situāciju Afganistānā pēc prezidenta vēlēšanām. Jūs zinat, ka mēs jau esam par šo jautājumu, par Afganistānas jautājumu runājuši pagājušajā nedēļā ārlietu komitejā. Esmu pārliecināta, ka šīs debats, kas notiks šodien, arī noteikti nebūs pēdējās par šo jautājumu. Mēs esam uzklausījuši ļoti satraucošas ziņas par cilvēku tiesību situāciju šajā valstī. Uh, Es eh, ļoti sirsnīgi gribētu sveikt mūsu eh, viesi, eh, Dzija Langari kundzi. Kungu. Komission komissaari on, on tullut vartavasti. Ir ārkārtīgi uh, svarīgi uzņemt šos abus viesus, uh, kas ir ieradušies no Kabulas, lai mūs uzrunātu. Es gribētu uh, Redings kundzei pateikties, viņa ir no uh, Human Rights Watch uh, ieradusies, lai ar mums arī veiktu šo dialogu. Mums ir arī Eiropas komisijas pārstāvs uh, Devitenkungs, kas strādā uh, Releks ģenerāldirektorātā un ir atbildīgs par politikas uh, sadarbību ar Afganistānu. Es uh, pieņemu, ka viņš. Uh, noteikti ir bieži bijis gan Kabulā, gan Briselē pēdējo mēnešu laikā, kad bieži daudz ceļojumu, jo ir notikuši šie, šīs vēlēšanas un ir bijuši ļoti daudz notikumu. Jūs tāpat zinat, kā novērošanas uh, misiju vadīja uh, ģenerālis uh, Morjāns. Un tātad tagad es došu jums vārdu, lai jūs mums uh, pastāstītu par šo vēlēšanu procesu rezultātiem. Uh, paldies, uh, priekšsādātāji, vai jūs gribētu, lai uh, komisija izsakās pirms ja Angari kunga? Ei, kyllä minä toivoisin, <laughs> arvoisa komissio edustaja, että, että herra Langari puhuu. Nē, nē, komisijas pārstāv kungs, es vēlētos, lai Langari kungs pirmais uzstātos. Okay, yeah? Jā, paldies, labi, tad es runāšu. Labrīt visiem, man ir liels prieks būt šodien jūsu vidū es eh, ceru, ka Eiropas parlamenta deputāti pievērš ļoti uzmanību, no, eh, uz, uzmanīgu, pievērš uzmanību notikumiem Afganistānā. Un, manuprāt, tas arī parāda, ka eh, šī situācija šo uzmanību tiešām arī pelna. Cilvēktiesību situācija Afganistānā visā visumā ir ārkārtīgi sarežģīta jo ir grūti nodrošināt drošību, e, notiek teroristiskas darbības, darbojas Talibans. Ja mēs salīdzinām šo situāciju ar 2002. gadu, tad tomēr jāsaka, situācija ir attīstīsies, virzīsies uz priekšu dažādās jomās, piemēram, runas brīvības jomā, e, cilvēku tiesību jomā, e, bērnu aizsardzības un bērnu tiesību aicināšanas jomā, tāpat arī invalīdu tiesību jomā. Tā tad ir dažādas jomas, kurās ir notikušas pozitīvas izmaiņas Afganistānā. Eh, cilvēku tiesību eh, komisārs ir uzraudzījis eh, sistē, situāciju. Pilsoniskā sabiedrība ir aktivizējusies un ļoti labi saprot, kādas izmaiņas ir notikušas, piemēram, salīdzinot ar pagātni. Šīs izmaiņas ir zināmā mērā daudz sološas bet tomēr, kā es teicu, situācija ir uh, sarežģīta. Viena laba ziņa ir tāda, ka uh, viena persona, kas uh, uh, tika aizturēta uh, pirms gada, tāpēc, ka šis cilvēks bija uh, publiskojis uh, vienu dokumentu, tātad izrukājis to no interneta un nodevis draugam, uh, Tātad jūs redzat, kādas ir cilvēktiesības. Šis cilvēks tiek ieslodzīts uh, cietumā uz vairāk kā gadu, bet uh, laimīgā kārtā pirms dažām dienām viņš tika atbrīvots un uh, mēs nezinām īsti, kur šis cilvēks atrodas. Viņš dažas dienas bija Kabulā, pēc tam viņš ir pārvietojies kaut kur ārpus valsts. Vairāk mēs nezinām. Daudzi nevalstiskā organizācija un cilvēktiesību organizācija pārstāvi un pilsoniskās sabiedrības pārstāvi lika lielu spiedienu šajā konkrētajā gadījumā un prasīja šo personu atbrīvot. Tāpat arī mūsu uh, uh, komiteja uh, to prasīja. Mēs prasījām arī uh, šīs personas atbrīvošanu un savācām vairāk kā tūkstots parakstu, prasot viņu atbrīvošanu. Un jāsaka, paldies Dievam, visi šie centieni ir devuši labus rezultātus. Jūs zinat, ka mums Afganistānā notika otro reizi prezidenta vēlēšanas un arī provinču padomu vēlēšanas. 20. augustā notika šīs vēlēšanas. Ņemot vērā to, cik nedroša situācija ir Afganistānā, cik daudz iebiedēšanas un draudu pastāv. Jāsaka, šīs vēlēšanas bija ļoti drosmīgas, ļoti augstu novērtējamas, un cilvēki, neskatoties uz uh, lieliem draudiem un problēmām, tomēr piedalījās šajās vēlēšanās. Un atbilstoši datiem, kāda ir manā rīcībā, vēlēšana komiteja ir uh, aprēķinājusi, ka 74,2% visu nodoto balstu 3 miljoni 900 tūkstoši uh, cilvēki ir piedalījušies uh, šajās vēlēšanās un no tiem Trīsdesmit viens procents balsotāji bija sievietes vēlētāju sievietes, kas ir eh, ļoti tāds eh, labs rezultāts salīdzinot ar iepriekšējām eh, vēlēšanām. Divsimt astoņdesmit viens tūkstots novērotāji bija ieradušies. Tātad bija ieradušies eh, tūkstošiem novērotāju no dažādām starptautiskām organizācijām un 61 tūkstoši no šiem novērotājiem arī bija sievietes un pārējie bija vīrieši. Vēlēšana diena bija ārkārtīgi sarežģīta, tāda izaicinoša. Jāsaka, ka tā arī zināmā mērā smaga informācija, jo notika dažādas sprādzieni dažādās vietās. Eh, vienā no policijas eh, pārvaldēm arī eksplodēja mīna un eh, divās vietās Kabulā notika sprādzieni. Viena policijas stacija ciet no uzbrukuma Kabulā un šai pašā vēlēšanas dienā. Uh, Sarapola provincē uh, dienvidos sākās uh, pirmais sprādziens, arī pašnāvnieku uzbrukumi notika, tika organizēta arī raķešu uzbrukumi dažādās Afganistānas provincēs 50 cilvēki no Taliban puses tika nogalināti. 130 uzbrukumi notika, dažādi raķešu uzbrukumi, pašnāvnieks prizinātāju uzbrukumi. 25 karēvi tika uh, nogalināti un vairāk tika, protams, ievainoti. Deviņi civiliedzīvotāji gāja bojā, 11 vēlēšanu iecirkņu darbinieki tika nogalināti, vairāk kā 50 drošības darbinieki tika ievainoti, eh, un, kā es teicu, notika vairākas uh, dažādas pašnāvnieku ienests uh, spridzināšanas. Uh, augustā, gatavojoties vēlēšanām, 32 ASV karēvi, diemžēl, gāja bojā, 4 britu karēvi. Divdesmit viens Taliban kaujinieks tika nogalināts, Tā tad jūs redzat, eh, ir daudz un dažādi savākti dati, Bet galvenais bija tas, ka cilvēki piedalījās vēlēšanās. Neskatoties uz to visu, notika diezgan daudz krāpšanas eh, dažādos vēlēšana iecirkņos. Dažos vēlēšanu iecirkņos bija tā, ka tie pat nebija atvērti, bet uh, vēlēšana urnas tomēr no šiem iecirkņiem tika atvestas pilnas. Un uzraudzītāji, novērotāji dažos gadījumos konstatēja, ka eh, visi vēlēšana, visas vēlēšana zīmes eh, šajās kastēs bija ievietotas vienādā veidā un eh, arī masu mēdiem ir izdevies publicēt fotografiju, kā vēlēšana iecirkņu darbinieki paši gatavo šīs vēlēšanas zīmes, aizpilda un sagatavo tātad par labu vienam noteiktam kandidātam. Nav tā, ka viens kandidāts tikai būtu krāpies šais vēlēšanās. Es domāju, ka arī citi kandidāti ir pieļāvuši nelikumīgas krāpnieciskas darbības. Pirms vēlēšanām veiktā loģistiskā sagatavošanās, manuprāt, bija laba un apmierinoša. Tika novērots, kā šie vēlēšana materiāli tika izplatīti vēlēšana dienā. Bija plānots atvērt uh, 600 vēlēšanu iecirkņus, bet Tātad 600 vēlēšana iecirkņi tomēr eh, drošības apsvērumu dēļ netika atvērti. Tātad tas ir viens eh, no datiem. Kā es teicu, bija problēmas, bet tomēr arī zināms progress notika. Pirms vēlēšanām arī notika pārskats un eh, tika saņemtas sūdzības par dažiem kandidātiem, tika diskvalificēti divi prezidenta vēlēšana kandidāti un tāpat arī provinču pārvalžu kandidāti. Vēl viens svarīgs punkts šajās vēlēšanās ir tas, ka divas sievietes bija prezidenta kandidātu vidū un septiņas uh, kandidēja uz uh, vice uh, prezidenta amatu. Ņemot vērā Afganistānā pastāvošo situāciju, tas ir ļoti pozitīvs pavērsiens bet, eh, diemžēl, šīs sievietes kandidāts neieguva eh, lielāko vairākumu eh, balsu. Ir vēl viena problēma. Ne visiem kandidātiem ir bijis pietiekami daudz līdzekļu, lai viņi varētu savus vēlēšanu kampaņas uzturēt. Tikai kādiem diviem, trījiem kandidātiem bija pietiekami līdzekļi, lai viņi varētu tā, pilnībā izvērst savas vēlēšanu kampaņas dažādos masinformācijas līdzekļos un apmēram uh, Divi, no, kā, divi, trīs no šiem kandidātiem, kā es teicu, iztērēja diezgan lielus līdzekļus, arī uh, pērkot uh, reklāmas laiku televīzijas kanālos. Uh, viss uh, noslogotākajā laikā, kad visvairāk cilvēks skatās televīziju. Viena minūte šajā laikā raidlaika izmaksā 600 uh, dolārus. Un bija kandidāti, kas uh, pusstundu vai pat stundu pavadīja televīzijas ēterā šajā laikā. Eh, drošības eh, spēki neļāva arī sievietēm eh, doties uz dažādām aģitācijas vietām. Notika arī uzbrukumi tiem, kas veica kampaņas arī vēlēšana kampaņu laikā, cilvēki gāja bojā. Kā jau es teicu, bija daudz problēmu, notika iebaidīšana Bet vēlēšana diena tomēr, manuprāt, bija liels notikums un mums ir jāatzīst, jāpieņem šis process kā tāds. Bet jautājums tagad ir par to, kā notiek uh, sūdzību izmeklēšana pēc vēlēšanām. Ir iesniegts apmēram 600 sūdzības. Neatkarīgā vēlēšana komiteja stāv, uh, tagad sāk uh, pārskaitīšanu. es atvainojos, sāka skaitīšana, bet uh, kandidāti atkal sāka izteikt kritiku, sāka izteikt sūdzības, un tad tika pieprasīts izskatīt šīs sūdzības, un tad tikai pasludināt rezultātu. Mēs izskatījām procedūras, kādas vada vēlēšana komitejas darbu. Nav skaidrs procedūras, kas noteikti, ka vēlēšana komiteja uh, daļēji drīkst saskaitīt balsis, bet viņi to izdarīja. Tagad ir uh, pārtraukta šī daļējā balsu skaitīšana, jo ir iesniegta sūdzība, kā jau es teicu, un tagad mēs skatīsimies, kāds būs šis sūdzības uh, izvērtējums un rezultāts. Eh, es katrā ziņā būšu gatavs atbildēt arī uz citiem eh, jautājumiem. Paldies! Paldies! Paldies, Langārī kungs! Šeit daudz eh, informācijas jūs sniedzāt, un tā ir satraucoša. Tagad uh, dodu vārdu Rīdas kundzei no Human Rights Watch. Yeah. Uh, well, Paldies! Paldies, ka ielūdzāt mani uz šajieni, un man ir prieks, ka ir šī uzklausīšana. Es uzklausīju Langarī kungu, un es arī parunāšu par vēlēšanām, pieminēšu sieviešu tiesību un šo te nesodāmības problēmu. Ja jums ir jautājumi par citām jomām, labprāt uz tiem arī atbildēšu vēlāk. Runājot par vēlēšanām, kā mēs tikko dzirdējām, tad uh, Tā bija ļoti vārdarbīga diena, nerunājot par vārdarbības intensitāti, bet par eh, negadījumu skaitu, pārkāpumu skaitu visā valstī. Tā ir viena no vārdarbīgajām dienām pēdējos septiņos gados Afganistānā. Protams, tas būtiski ietekmē arī vēlēšanu rezultātus, jo īpaši dienvidos, konflikt zonā, eh, dienvidu austrumos un arī centrālajos reģionos Tas ietekmē īpaši uz vēlētāju, uz sieviešu aktivitātu vēlēšanās. Un tas arī ļāva uh, atļaut dažādus krāpšanās gadījumus, konflikts zomās mēs tādus redzējām. Uh, nevajadzētu par zēmu novērtēt cik, to, cik sarežģīti ir uh, noturēt vēlēšanu šādā valstī kā Afganistāna. Tā knapi funkcionē un uh, ir konflikta zonas. Uh, šajā valstī un ir arī e, reģioni, kur valdība un starptautiskā sabiedrība būtu varējuši darīt vairāk, lai uzlabotu to veidu, kā noritē vēlēšanas. Viena no galvenajām kļūdām bija uh, vēlēšana aprīkojuma novākšana pēc 2004. gada vēlēšanām. Uh, Līdz ar to tā tad viss šī sistēma netika saglabāta, bija jāveido no jaunu šīm vēlēšanām, jo īpaši vēlēšana sūdzību komisija un starptautiska komisija tika izveidota. Es atvainojos, neatkarīga komisija, un tas ir bijis būtisks orgāns. Neatkarīgā vēlēšanu komisija uh, dažkārt uh, apšaubām rīkojas, nav zināms, vai tā tiešām bija neitrāla. Vēl viena kļūda bija reģistrācijas procesā, bija vairāki miljoni vairāk uh, balsotāju vēlētāju, kas saņēma it kā balsošanas kartes, uh, balsošanas biļetenus, kas ļāva atkal veikt krāpšanu. Uh, un uh, netika pievērsta pietiekama uzmanība sieviešu drosībai. Uh, vienmēr ir problēma uh, panākt, lai sievietes piedalās vēlēšanās, jo drošības situācija ir ļoti sarežģīta. Un uh, tikai mēnesi pirms uh, vēlēšanām neatkarīgā vēlēšana komiteja vispār uh, sāka uh, pieņemt darbā sievietes, lai varētu aprīkot uh, vēlēšana iecēkļus sievietēm ar personālu. Tātad tas bija ļoti tāds pēdējā brīža pasākums, un tas eh, neveicināja vēlētāju aktivitāti sieviešu vidū līdz pat tādam uh, posmam, ka, ka pat pieļāva krāpniecību zināmos reģionos. Es ceru, ka tas uh, labosies turpmākā gada laikā, jo tuvojas parlamentu vēlēšanas un ir tagad laiks uzlabot šo procesu, proti vēlētajā reģistrācija, uh, vēlēšana komisijas neatkarība, sieviešu dalība, sieviešu drošība piedaloties vēlēšanās. Visi šie jautājumi ir jālabo. Un arī uh, izvērtēšanas uh, process Tagad ir prezidenta vēlēšanas notikušas un uh, provinču vēlēšanas, bet uh, politiskā grība nebija pietiekama liela un uh, ANO un uh, citas puses neizpildīja savus pienākumus uh, un neizvērtēja šos te kandidātus un viņu saikni ar bruņotajām grupām. Cerams, ka uh, šī izvērtēšanas procedūra būs eh, daudz veiksmīgāka nākamajās vēlēšanās, jo pretējā gadījumā um, parlamentā varētu būt dažādi noziedzīgi dalībnieki, bijušie bruņoto grupu dalībnieki un tā tālāk. Un tas ir jāuztver ļoti nopietni, manuprāt. Pavisam īsi par Eiropas Savienības vēlētāju novērētāju misiju. Tas ir vislielākais skaits novērotāju, kas ir eh, bijuši Afganistānā šajās vēlēšanās. Uh, Detalizēts pagaidu ziņojums eh, atzina, ka ir bijušas dažādas problēmas un sažģīta apstākļu vēlēšana dienā, bet es domāju, ka uh, preses paziņojumos bija daudz pozitīvāka aina, pārāk pozitīva, runājot par vārdarbību, par krāpniecību, par vēlētāju aktivitāti un arī runājot par uh, novērotāju spēju tiešām uh, darboties veiksmīgi daudzās uh, valsts daļās. Es domāju, ka galīgais eh, ziņojums vairāk runās par nopietnām problēmām un labāk atspoguļo šīs problēmas, jo es domāju, ka eh, patiesi starptautiskā sabiedrība vēlas tā pārāk pozitīvi attēlot šīs vēlēšanas. Daudz tika ziņots par knāpniecības gadījumiem un dažādām problēmām. Uh, Un uh, es domāju, ka vērtējumam ir jābūt daudz godīgākam turpmākajās nedēļās no starptautisko novērotāju puses. Pāriesim pie sieviešu tiesībām. Šogad uh, mēs redzējām saistībā ar vēlēšanām, uh, kas tika pieņēmts, tātad tika pieņēmts likums pavasarī. Tas bija likums, uh, kur uh, tika aizliegts sievietēm pamest mājas bez atļaujas. Uh, vi, vesela virkne pantu bija tiešām problemātiski. Un sākotnēji starptautiskā sabiedrība bija sašutumā, uh, Eiropas Savienības un citu institūciju pārstāvi par to runāja, tika izdarīts spiediens uz prezidentu, lai pārskatītu šo likumu, tika pieņemti likuma grozījumi, tika grozīti daži no šiem pantiem, un tas tika pieņemts uh, priekšvēlēšana kampaņas uh, eh, vidū, un tad starptautiskā sabiedrība neko nekomentēja, un ir arī skaidrs, kāpēc prezidents to darīja. Tā bija daļa no viņa priekšvēlēšana kampaņas, lai saņemtu kopienas, šī kopienas balsis. Un tā ir arī tāda tendence, ka mēs, uh, ko mēs varam novēlot, novērot prezidents balstās uz uh, fundamentālistiem, tie viņu atbalsta, un tas arī ir ietekmējis sieviešu tiesību jomu. Es gribētu aicināt Eiropas Savienību skatīt šos jautājumus un runāt par tiem, jo tas tiešām dod ietekmi. Gribētu to pievērst īsi jūsu uzmanību uh, kādam likumam, kas tika atcelts ar prezidenta dekrētu Tur runa par sieviešu tiesībām, un šis likums varētu nedaudz uzlabot sieviešu tiesības tieši likumos. E, šeit e, tiek pirmo reizi runāts par e, izvarošanu kā tādu likumā, bet tur ir vajadzīgs atbalsts, tur ir vajadzīga tehniskā palīdzība, un tas tātad vēl nav spēkā, un būs jāizdara zināms spiediens, lai šis likums tiku pieņemts. Vēl par sieviešu tiesībām. Saskaņā ar to, ka valdība aizvien vairāk balstās uz konservatīvajiem spēkiem sabiedrībā un ir jābūt sarunām ar Talibānu. Trīs valstis, kas piedalās Afganistānā, kļūst tādas kā negribīgākas, tās vēlas tā kā iziet tātad no šīs uh, rīcības. Un es gribētu brīdināt uh, kaut ko darīt, neņemot vērā cilvēktiesības un sieviešu tiesības. Tad, kad es runāju par šo jautājumu Kabulā, tad uh, ir runa par konstitūciju, bet šītu likumi uh, rāda, ka sieviešu tiesības netiek pietiekam ņemts vērā, kad, ir, kad tiek noslēgts politisks vienošanās. Es lūdzu šo jautājumu ņemt vērā turpmākajā laikā. Runājot par um, nesodāmību, tas viss ir savstarpēji saistīts, bet uh, viena lieta, kas satrauc cilvēktiesību aizstāvjus visvairāk, uh, attālinoties uh, šīm bijušajām vēlēšanām, ir tas, kā uh, vēlēšanu rezultāts ietekmēs nākamo valdību. Kā jūs zināt, tad prezidents ir uh, uh, vienojies ar militāru personām un uh, ir tātad dot solījumi un dažādas vienošanās ir noslēgtas. Un tiešām ir bāžas, ka nav uh, kandidāta izvērtēšanas process. Un komitejas ir vājas, kam ir jāizvērtē šie kandidāti, un tās ir jāstiprina. Ņemot vērā Eiropas Savienības apņemšanos par spēju veidošanu uh, Afganistānas valdībā, tam visam ir būtiska loma Jo pretējā gadījumā mēs redzēsim, ka turpināsies uh, vēl uh, šīs problēmas un tikai uh, pasliktinās šo cilvēktiesību sistēmu. Un turpināsies tas, ka šie karadarbības atbalstītāji un turpinās darboties. Ja vien visi šie jautājumi netiks ļoti nopietni risināt un ja netiks likt politiskais spiediens uz valdību, un ja uh, finansiālie un citi ieguldījumi netiks attiecīgi vadīti Afganistānā, tad es domāju, ka cilvēktiesību un sieviešu tiesību aina būs ļoti skumīga. Kītos oikein paljon, Rova Rīd. Um... Ähm, Paldies, Rīdas kundze. Mēs uzklausījām vēlreiz, cik nozīmīgas ir uh, sieviešu tiesības. Un izvērtējot vēlēšanu procesu, mums uh, jāievēro mm, tas, ka sievietēm jādod uh, iespēja piedalīties vēlēšanām. Tas būtu jāpatur prātā. Paldies visiem tiem, kas uzstājās un kas atsaucās uz šo likumu, kas diskriminē sievietes un kas ir pretrunā ar pamatiesībām. Nav pietiekams tikai izmainīt konstitūciju, lai sieviešu tiesības tiktu respektētas. Katrā gadījumā visa šī sniegtā informācija ir mūsu skatījumā ļoti vērtīga. Un mums jāmēģina uh, izmantot uh, cilvēktiesību finanšu uh, instrumentu pēc uh, šī vēlēšanu rezultāti jāvēro, kādas būs, kāda būs izdarītie secinājumi. Tagad lūdzu um, dod vārdu komisijas pārstāvim, lai jūs pastāstītu, kāds ir jūsu institūcijas skatījums un kāda ir situācija kopumā. Lūdzu. Chairman. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā gribētu norādīt, ka ir ārkārtīgi labi, ka uh, Langarīkungs ir mūsu vidū, ka viņš ir ieradies no Kabulas. Mēs ļoti cieši sekojam tam darbam, ko uh, veic Afganistānas neatkarīgā cilvēktiesība komisija. Mēs zinām, cik sarežģīts ir šīs komisijas darbs, jo uh, tai ir jādarbojas kā valdības institūcija no vienas puses un no otras puses jācenšas veicināt Afganistānā starptautisko saistību ievērošanu, ko šī valsts ir uzņēmusies un ko no tās sagaida arī starptautiskā kopiena. Mēs tāpat lielā mērā piekrītam tai analīzē, ko mēs nu pat dzirdējām no Rīdas kundzes. Tas man priekšsēdētājs kundze atgādina karikatūru Uh, kas vakar bija International Herald Tribune uh, avīzē. Tur rakstīts, ka Obama saka Karzajam, tu nesaproti demokrātiju. Un prezidents Karzais atbild Obamam, tu nesaproti Afganistānu. Jāsaka, ka zinām taisnība šai karikatūrā droši vien ir. Mēs vienmēr esam domājuši, ka ir nepieciešams pierunāt, pārliecināt afgāņu kolēģis lai viņi virzītos uz priekšu, lai viņi ratificētu cilvēktiesību uh, instrumentus, lai dotu brīvu izteikšanos masu informācijas līdzekļos. Progress ir bijis panākts. Jāsaka, ir liela atšķirība šobrīd uh, un starp tiem apstākļiem, kāda bija Taliban laikā. Bet, kaut arī, teiksim, nolīgums tiek uh, ratificēts, tas ir arī jāiestrādā attiecīgi valsts tiesību aktos un jāievieš Eh, izteikšanās brīvība un masu informācijas līdzekļi tik tiešām ir saskāršies ar lielu spiedienu pēdējo gadu laikā. Un tieši šī iemesla dēļ Eiropas Savienība kopā ar Norvēģiju izstrādāja deklarāciju šī gada sākumā par masu mēdīju un eh, izteikšanās brīvības eh, jautājumiem. Un jāsaka, ka sieviešu tiesību situācija tajā brīdī netika aplūkota, bet pie tā es vēl atgriezīšos. Vēl viens jautājums kas ir ļoti būtisks, protams, vēlēšanas. Šīs ir pirmās afgāņu pašu un um, veidotās un vadītās vēlēšanas. Un, protams, tās bija liels izaicinājums, ņemot vērā to, ka drošības situācija valstī ir pasliktinājusies. Tātad tādā ziņā tas bija liels izaicinājums un, zināmā mērā, arī sasniegums, ka šīs vēlēšanas notika, kaut gan Reičela Rīda norādīja un kā arī Langarī kungs uzsvēra, ka ir uh, valstī zināmas daļas reģiona, kur vēlēšana aktivitāte ir bijusi ļoti zema. Kandahārā laikam bija mazāk kā 10% šī vēlēša, vēlētāja aktivitāte. Mēs esam darījuši, ko varējām, lai sekot šim procesam, uh, lai sekot šim procesam uh, ģenerāla Moriona uh, delegācijas vadībā. Viņi ieradās tur jau jūlijā, un viņu mērķis bija Uh, uzraudzīt tātad, kā tas viss notiek un arī nodrošināt, lai institūcijas un visas iesaistītās puses arī uh, kaut ko mācītos no visu šī procesa. Pēc prezidenta vēlēšanām mēs zinām, ka sekos arī parlamenta vēlēšanas, kurām jānotiek uh, līdz nākošā gada jūnijam. Jūs droši vien esat redzējuši, izlasījuši šo vēlēšanu novērotāju paziņojumu kam ir sakojis vēl viens paziņojums. Viņi atbalsta vēlēšanu sūdzību komitejas darbu un, uh, jāsaka, tai šobrīd ir ļoti daudz darāmā. Uh, šo darbu sarežģīja vēl tas, ka neatkarīgā vēlēšana komisija ir pieņēmusi lēmumu paziņot pagaidu rezultātus dodot Kārzējam vairāk kā 50% balsu, kas būtu nepieciešams, lai nebūtu jāturpina vēlēšanas. Jāsaka, šobrīd vēl ir ļoti neskaidrs uh, tas, kādi būs galējie, galīgie rādītāji, jo ir notikusi daļai skaitīšana un ir sūdzības. Manuprāt, vairāk kā 2200 sūdzības ir iesniegtas, un tās vēl joprojām tiek izmeklētas. Apmēram 600 vēlēšana iecirkņi var tikt uzskatīti par ļoti aizdomīgiem. Daži no tiem tika aprakstīti, ka tie bija tādi kā spoku vēlēšana iecirkņi, kur nekas reāli nenotika. Bet uh, balsis, vēlēšanu zīmes, eh, kas nāca no šiem vēlēšanu iecirkņiem, tomēr ir iekļautas jau saskaitīto balsu skaitā, un mēs galīgi nevaram zināt, vai tas ir likumīgi. Bet vēlēšanu procesam ir jānotiek, kā tas notiek, un eh, starptautiskā vēl, es atvainojos eh, vēlēšanu komisijai un sūdzību vēlēšanu komitejai ir jāveic savs darbs. Ja mēs apsu, apsūdzēsim un um, apšaubīsim vēlēšanu rezultātus, tad tas būs ārkārtīgi graujoši šīm divām institūcijām, kas ir ļoti svarīgas Afganistānas demokrātijai. Vēlēšana novērošanas misija atrodas šobrīd Afganistānā un turpina savu darbu un turpinās līdz beigām. Ja tiks lēmts, ka notiks vēlēšana otrais rauns, tad arī mūsu vēlēšana novērošanas misija būs tur. Un tikai tādā, un tikai tādā gadījumā Gūstot pilnīgu ainu par notikušo, mēs varēsim secināt par to, kas reāli ir noticis uh, prezidenta vēlēšanu uh, laikā. Un tad būs iespējams uh, finalizēt šos praktiskos ieteikumus. Kā jau es teicu, gatavošanās nākamā gada vēlēšanām arī ir viena no prioritātēm, jo uh, šīs vēlēšanas potenciāli ir vēl svarīgāks, lai stiprinātu demokrātisku un uzticamu sistēmu Afganistānā un lai nodrošinātu demokrātisku attīstību šajā valstī. Es ļoti ceru, ka būs iespēja uh, sadarboties ar jauno valdību un ar uh, iestādēm, lai uh, mūsu ieteikumi pēc šīm vēlēšanām tiktu arī uzklausīti. Šis pārbaudīšanas process, apstiprināšanas process, tā izvērtēšana arī jāsāk pēc iespējas ātrāk. Afganistānas institūcijas saka, ka šis uh, process saistās arī ar bruņoto grupu uh, atbruņošanu, bet mēs zinām, ka tur vēl daudz kas vairāk ir apakšā. Uh, Afganistānā ir cerības, ka šādi jautājumi tiks efektīvi risināti, bet katrā ziņā šīs parlamenta vēlēšanas, kas tuvojas, arī būs uh, milzīgs pārbaudījums, vislielākais pārbaudījums. Uh, pagaidu tiesiskuma nodrošināšana ir sarežģīts jautājums Afganistānas pašreizējā politiskajā dzīvē, bet tas ir izšķiroši svarīgs valdības eh, leģitimitātei, jo tās eh, pārstāvjiem vai nu valdībā un citās pozīcijās ir jābūt eh, atbildīgiem par notiekošo un to, kas ir noticis. Vēl daži vārdi par cilvēktiesību aspektu. Jūs droši vien zinat, ka padome ir prasījusi komisijai un komisijas sekretariātam apsvērt jaunu pieeju Afganistānas jautājumā un arī attiecībā uz Afgan o, Pakistānu. Šobrīd mēs strādājam pie šī jautājuma, un es ceru, ka rezultātā tiks izstrādāts dokuments, kurā daudz lielāks uzsvars tiks likts uz tieši politisko darbību un situāciju, par valdības eh, rīcības eh, atbilstību konstitūcijai, tāpat arī, ko valdība dara, lai samazinātu korupciju un kā tiek ievērotas sieviešu tiesības. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs gribam veiksmīgi sadarboties ar jauno valdību. Vienkārši sakot, eh, jā, protams, valdībai būs zināms laiks jāpavad, lai nostiprinātu uzticamību no pilsoņu puses tāpat nodrošinot arī pakalpojums un nodrošinot arī cilvēku tiesību un sieviešu tiesību ievērošanu. Uh, šariet likums laulību lietās arī tika uh, pieņemts pavisam uh, nesen vēl iepriekšējās valdības ietvaros, bet šis likums nekādā gadījumā nav pieņemams starptautiskai sabiedrībai, ne arī tiem, kas grib modernu Afganistānas valsti. Uh, Vardarbība pret sievietēm par šo lietu jau tika runāts. Šai jomā ir uzlabojumi, bet joprojām ir nopietnas bāžas arī. ANO ziņojums tāpat laikā atspogļo, ka vardarbība pret sievietēm pastiprinās, tīpaši pret tām sievietēm, kas grib izdarboties sabiedriskajā dzīvē. Viss problemātiskākā problēma ir tiesību un tiesis, tiesu sistēmas neatbilstība tad, ja kāds grib apelēt, apstrīdēt kādu lēmumu. Katrā ziņā runājot tagad par, par masinformācijas līdzekļiem. Šobrīd dējais likums ir neatbilstošs un uh, šobrīd prezidentam ir jānozīmē raidstacijas uh, raidkompānijas priekšsēdētājs. Manuprāt, tas ir vēl viens uh, raksturojums tām problēmām, kas pastāv Afganistānā, jo, kā jau es teicu, ir ļoti svarīgi šie politikās darbības principi Afganistānā, un tas ir viens no jautājumiem, kas ir jārisina. Paldies! Kiitos erittäin paljon komission edustajalle. Paldies eh, komisijas pārstāvim par eh, skaidrojumu. Runājot par eh, parlamenta nostāju attiecībā uz šīm vēlēšanām un vēlēšanu novērošanas misiju, mēs varam teikt, ka pamat noteikumi nav bijuši respektēti šajā vēlēšanu procesā. Komisija ir paskaidrojusi, kāda ir situācija, un tagad sāksim diskusijas. Daudz deputāti ir pieteikušies, un es nolasīšu runātāju sarakstu. Hovits, Kazaka, Biols, Svensons kundze, Lohbīlers kundze, un varbūt vēl būs kāda runātāja. Ļoti labi. Žilkungs. Tātad daudz ir pieteikušies uzstāties, un tādēļ es lūkšu jūs uzstāties īsi. Tā mēs varēsim uzklausīt gan visus runātājus, gan arī atbildes. Pirmā runātāja Andri Kienas kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Gribētu pateikties visiem, kas uzstājās, tātad mūsu viesiem par uh, viņu ievadrunām. Tas bija ļoti interesanti. Pirms gada man bija iespēja apmeklēt Afganistānu. Es tikos ar ministriem Kabulā. Man bija arī iespēja apmeklēt Goras provinci tikties ar gubernatoru un vietējiem varas pārstāvjiem. Jau toreiz cilvēki runāja par prezidentu vēlēšanām. Mēs tikāmies arī ar tiem, kuri bija iesaistīti vēlēšanu kampaņu un procesu organizēšanā. Bija tagad interesanti uzklausīt uh, prezentācijas par rezultātiem. Pāris jautājumu. Pirmkārt, Langārī kungam. Pēc vēlēšanām Eiropas Savienības uh, galvenais novērotājs Marijonkungs sniedz paziņojums, un viņš teica, ka tas, ko mēs novērojam, mūsu novērotāji uh, ar savu metodi uh, to novēroja un konstatēja, ka tās bija taisnīgas vēlēšanas, bet dažkārt dažos valstu reģionos tas tā nebija, jo tur bija vardarbība. Citādi beigas. Vai jūs piekrītat šim izvērtējumam? Un mans jautājums visiem, kas runāja, kāds ir jūsu viedoklis par starptautisko vēlēšanu novērotāju darbu kvalitāti, vai šis darbs ir bijis pietiekams vai nē? Un uh, vēl viens jautājums, ko jūs jau pieminējāt. Uh, ja būs otra vēlēšana kārta, vai jūs nedomājat, ka tabil, Talibāna to izva, izmantotu lai destabilizētu situāciju vēl vairāk. Vakar CNN vai BBC es redzēju preses konferenci, kuras sniedza vēlēšana komisijas priekšsādātājs, un viņš teica, ka paies vēl divi līdz trīs mēneši, kamēr tiks izskatīts visas sūdzības un tā tālāk. Tā tad jau tagad veidojas tāda nestabila un nedroša situācija valstī. Es nejautāšu par sieviešu aktivitāti, jo visi no jums to pieminēja, bet par to arī ir, eh, būtu jārunā. Bet eh, es vienkārši, lai ietaupītu laiku, to neminēšu. Plašsaziņas līdzekļi vai tika informēts par vēlēšanām brīvi un neitrāli? Jūs teicāt, ka viena minūte uh, uh, maksāja 600 dolāru, bija kandidāti, kas to maksāja, tā tad nebija uh, iespēja bez maksas uzstāties televīzijā. Uh, it's my uh, unpleasant uh, duty to say that if Tas ir mans ļoti nepatīkams pienākums norādīt, ka eh, ja pārējiem deputātiem būs tik daudz un tik plaši jautājumi kā mūsu eh, kolēģi Andriķienai, tad mums nepietiks laika visus uzklāsīt. Oimen Ruitens kundze. Es izteikšos īsi. Priekšsēdētāja kungs, kundze. Es uh, pateicos visiem, kas uh, šeit uh, uzstājās un uh, Paldies arī par Andrekienas kundzes jautājumu. Es gribētu arī uzdot um, jautājumu, kas skar to, ko jūs uh, jau pieminējāt. Kāda tad uh, bija šī informācija, kāda bija novērotāju, uh, kāda bija novērotāju iespaidi, jo man likās, ka uzreiz pēc vēlēšanām šie um, novērojumi tika sniegt daudz pozitīvāk nekā tas, kas sasniedz mūs tagad. Tātad jautājums, vai tas bija kāds informācijas jautājums, vai tās, vai vēlēšanas nebija labi organizācijas, un kādas mācības jūs varat iegūt iespējamam otriem vēlēšana raundam un arī vēlēšanām nākošajam gadam. Tas bija pirmais jautājums. Nākošais sievietes, jā, nu sievietes stāvoklis, eh, sieviešu stāvoklis nav labs, un starptautiskā sabiedrība patiesi ir norūpējusies. Ko mēs varam darām? Ko Eiropas Savienība var darīt? piemēram, veidojot sieviešu parlamentu. Kītus, Rova Omenraiten. Sit... Paldies, Omenraitens kundzei. Hovit kungs. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies arī mūsu viesiem, kas uzstājās. Un uh, es arī, kā Andrikēns kundze, esmu bijis uh, Afganistānā un jo īpaši gribu pateikties mūsu viesiem. Es atvainojos Human Rights Watch uh, pārstāvjiem, kas šeit smaidīja. Es zinu, ka tēma ir ārkārtīgi svarīga, bet es tomēr uzskatu, ka Eiropas Savienības novērotāji man pat nevarēja nodrošināt neatkarīgu viedokļu paušanu, un tieši tāpēc mēs gribējām jūs klātbūt šeit, bet katrā ziņā es domāju, ka Eiropas Savienības misija varēs veikt labu darbu nākotnē, un es gribētu teikt jums, priekšsēdētājs kundze, eh, nav svarīgi, vai es to pasaku šeit vai eh, AFET komitejā, bet vajadzētu Morijānu kungu uzaicināt un no viņa tieši uzklausīt uh, eh, secinājums, un tad varbūt varētu diskusija labāk notikt. Bet Human Rights Watch pārstāvja ierašanās ir svarīga tāpēc, ka jums ir pieredze ne tikai Afganistānā, bet arī citās valstīs. Tāpat arī Krievijā, Irānā un citur ir notikušas vēlēšanas pēdējā laikā, un tās ir vērotas un skaidrs mums joprojām nav tas. Jā, šajos gadījumos ir izstrādāt ziņojumi par trūkumiem un pārkāpumiem vēlēšana procesā. Pirmkārtām, vai pietiek ar to? ka mēs uzdodam jautājumus. Kārzais šobrīd šķiet ir priekšgalā. Un es esmu bijis dažādās Eiropas Savienības novērošanas misijās, bieži vien tiek atrastas kļūdas, bet tāpat laikā norāda, ka tautas griba ir pausta. Vai tas arī attieksies uz Afganistānu šajā gadījumā? Un otra lieta vēl. Ir atšķirība starp trūkumiem vai kļūdām un plānotām kļūdām kas ir plānot un sistemātiski centieni vil, eh, pirkt eh, vai viltot vēlēšanu rezultātus. Un šāda situācija ir ļoti sarežģīta konflikta plosītā valstī un eh, tehniski sarežģīta atrisināma situācija. Es gribētu norādīt principā mums visiem, ka es īpaši ne, nejūt līdz tiem, kuriem nāksies uh, vērot vēlēšanas nākošajā reizē, bet uh, vēlēšanu rezultātu un ticamība ir svarīga tieši tagad, un tos vajag tagad. Tā tad jautājums nav par to, ka mēs šeit Briselē varam sēdēt un uh, pļāpāt, ka mēs atradām visus šos kļūdumus. Es domāju, ka tas ir nepareizi no mūsu puses tā rīkoties. Es zinu, ka laika mums nav daudz. Šīm debatēm izteikšos īsi, bet gribētu uh, lūgt cilvēku uh, Eh, tiesību eh, komisijas pārstāve, vai jūs esat centušies eh, sekot tam, lai jūsu norādījumi arī būtu ņemti vērā. Un jautājums beidzot visiem runātājiem. Obama un uh, Brauns, tas, ko viņi visi saka, vai tas varēs kaut kādā veidā uh, uzlabot drošības uh, stratēģiju un drošības situāciju Afganistānā? Es nezinu, vai tas ir atbilstošs jautājums jums, vai viņi varēs nodrošināt drošību Afganistānā, bet jūs droši vien varat spriest par viņu spēju nodrošināt cilvēku tiesību un ievērošanu un starptautiskā tiesību aktu ievērošanu un Afganistānas teritorijā un cik tālu šī situācija varēs uh, attīstīties. You, Paldies, Havita kungs! Благодаря, госпожо председател. Искам аз. Paldies, priekšstādātājs Konze. Es arī gribētu pateikties mūsu viesiem, pateikties par šo ārkārtīgi interesanto informāciju, ko viņi mums sniedz. Šī informācija pierāda to, ka Afganistāna ir uh, viena no nabadzīgākajām valstīm, un cilvēki ir ārkārtīgi uh, daudz cietuši. Pēdējo desmitgažu uh, laikā viņi cieši no nepārtraukta kāra, no cilvēktiesību pārkāpumiem, no atentātiem. Un tādēļ man ir tādi ļoti precīzi jautājumi. Pirmais par vēlēšanu rezultātiem. Mēs uh, no uh, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un komisijas pārstāvjiem uzzinājām, ka ir uh, nozīmīgs uh, pārkāpumu uh, skaits. Un varētu pieņemt, ka nākošo vēlēšanu laikā, ja tas atkārtosies, kāda tad būtu izēja, ievērojot. Ja Uh, viss pārkāpums, kāds būs svars uh, šīm uh, vēlēšanām un kā šie cilvēki varēs pārstāvēt valsts starptautiskā plāksnē. Un tagad par sieviešu tiesībām. Es redzēju filmu, kurā bija stāstīts par jaunu uh, meiteni, kuru vecāki, eh, kurai vecāki lika pārģērbties par eh, vīrieti, lai aizsargātu viņu no talibāniem un viņi varētu iet skolā, bet šo mazo eh, meiteni tad atklāja, ka viņa ir pārģērbusies un viņa ārkārtīgi cieta. Ko jūs domājat par jauno likumu, kas ir pieņemts? lai pārtrauktu vardarbību pret sievietēm. Vai tas būs pietiekams? Vai arī jūs domājat, ka uh, Afganistāna uh, tajā pievienojas starptautiskām konvencijām, lai aizstāvētu cilvēktiesības, un vai šī, uh, vai valsts aiz, uh, pa, uh, turpinās uh, rīkoties atbilstoši šīm konvencijām, ko tā ir parakstījusi? Paldies! Priekšsēdētāji, paldies Kazāka kungam. Aizvien vēl esam uh, diskusiju pirmajā raundā. Un tagad uh, uh, sieviešu tiesības komitejas uh, pārstāvēs Vensons kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka varam viedalīties šajā sēdē šodien. Es ceru, ka sieviešu tiesību mm, komitejas priekšsēdētāja, ka mums būs laba sadarbība mūsu komitejas starpā, un es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka sieviešu tiesības un ir cilvēktiesības, un gribu pateikties runātājiem, mums viesiem par visu informāciju, ko viņi mums šodien sniedza, un man ir dažīs komentāri un pāris jautājumi. sākoties starptautiskajām operācijām Organ Afganistānā, sieviešu tiesības un dzimumu jautājumi bija ļoti svarīgi darba kārtībā, bet, diemžēl, šodien jāsaka, ka sieviešu tiesību jautājums un citi Eh, tā sauktie eh, nesvarīgie jautājumi varbūt eh, ir zaudējuši savu nozīmību. Un, manuprāt, tam ir divi iemesli, kāpēc šie cilvēktiesību un sieviešu tiesību jautājumi vairs nav tik svarīgi. Pirmkārt, starptautiskā sabiedrība ilgu laiku ir bijusi pietiekami naiva un ticējusi. Uh, kādi ir, tātad par to, kāda ir iemesli sieviešu apspiešanai Afganistānā. Uh, Un, uh, protams, bija dažādi labi centieni, bet mums nav izdevies atbalstīt Afganistānas sieviešu emancipāciju sociālā, ekonomiskā ziņā. Un uh, otrkārt, pēdējos gados Eiropas un plašākas starptautiskās sabiedrības uh, aizvien militārākā darbība Afganistānā ir izspieduši sieviešu tiešību jautājumus no darba kārtības. Un, uh, Uh, sieviešu iespēja dot savu ieguldījumu un kaut ko mainīt uh, šajā konflikta situācijā uh, ir bijusi ļoti minimāla. To vairs neuzskata par svarīgu politisku un drošības jautājumu. Es domāju, ka tur gaidāmajā Eiropas Savienības un Afganistānas stratēģijas pārskatīšanā ir jāpievērš pietiekama uzmanība sievietēm. Uh, Tas būtu jādara gan atzīstot un atbalstot sievietes, eh, kas eh, var mainīt kaut ko Afganistānas konfliktā, kas var būt kā izmaiņu sūtņi, un būtu jāatbalsta arī ģimenes un kopienas, kas eh, tieši cieši no konfliktiem. Runājot par vēlēšanām un sieviešu dalību šajās vēlēšanās, es uzskatu, ka iebiedēti un apspiesti pilsoņi visdrīzāk nepiedalīsies vēlēšanās, un pat ja piedalīsies, tad diez vai viņi savu balsu nodos neatkarīgi, balstoties uz savu pārliecību, un tas, protams, attiec arī uz sievietēm. Man ir jautājums par zināmu informāciju, kur esmu saņēmusi, proti, esot bijusi pārāk lielā skaitā uh, reģistrēti balsot vēlētāji, kas ir sievietes. Tā tad uh, sievietes varēja arī izvēlēties, vai likt savu fotografiju uz uh, vēlēšanu kartēm vai nē, un to varēja izmantot, lai krāptos šajā jomā, tā tad uh, tiktu it kā izdalītas balsošanas kartas sievietēm, kas vispār neeksistē. Tā tad uh, šādu sistēmu varēja ļaunprātīgi izmantot, uh, lai uh, izmantotu um, viltots vai uh, kaut kādus izdomātus cilvēkus, kas it kā ir nodevuši savas balsas. Es gribēju jautāt, vai tas tā ir, un ja tas tā ir, tad kā to var labot, kā var mainīt šo situāciju? Un vēl es gribētu atkārtot, ka ceru, ka mūsu komiteja un uh, šī komiteja varēs labi sadarboties. Mums ir ļoti līdzīgas intereses daudzās jomās. Paldies! Kiitos, Rova Svensson. On aivan selvää, että ihmiset... Paldies, uh, Svenssons kundzei. Ir um, ļoti skaidrs, ka mūsu apakškomiteja un uh, komiteja, ko jūs vadat, ka tām ir daudz uh, kopēju uh, sadarbības aspektu un šī sadarbība veidosies, ceru, ka arī ļoti cieši. Tā tad es domāju, ka labi būtu tagad uzklausīt mūsu viesu atbildes un komentārus, un pēc tam turpināsim. Objāls kungs uzdos tad jautājums un pārējie. Tāpat uh, gribētu teikt, ka arī uh, Afganistānas situācijas analīzes uh, biroja pārstāvi varēs uh, piedalīties diskusijās un sniegt atbildes. Tātad uh, pirmajam dodu vārdu Langārī kungam, lai viņš varētu atbildēt uz jautājumiem, kas tika viņam uzdoti. Paldies! Eh, manuprāt, jūs esat uzdevuši ārkārtīgi sarežģītu, nopietnu jautājumu. Pirmkārt, atbilstoši vēlēšanu datiem eh, un runājot par starptautisko novērotāju lomu, tātad atbilstoši tiem datiem, kas man ir priekšā, apmēram 1106 eh, starptautiskie novērotāji no dažādām no, turpat, no 30 starptautiskām organizācijām piedalījās vēlēšanās. Bet tā kā drošības apstākļi bija ļoti slikti tajā dienā, pat Kabulā tajā dienā nebija atļauta satiksme, nebija satiksmes sastrēguma, cilvēki tomēr baidījās un aizgāja uz pašu tuvāko vēlēšanu iecirkni un ātri atgriezās un uh, nekāda satiksmes kustība, kā es teicu, nebija daudzi. Eh, cilvēktiesību novērotājiem tāda bija vairāk kā 300. Viņi nevarēja satikt eh, šos starptautiskos novērotājus ļoti daudzos vēlēšana iecirkņos. Un es domāju, ka tas bija tāpēc, ka ļoti liela nedrošība, fiziskā nedrošība bija e, tajā dienā. Bet detalizētākas informācijas man par to nav. Bet katrā ziņā notika arī preses konference un e, visu šo darbību mēs ļoti augstu novērtējam. Tāpat arī no Āzijas valstīm bija daudz novērt, novērotāju, ne tikai no Eiropas valstīm. Cil, eh, es atvainojos, sieviešu tiesību situācija Afganistānā ir ļoti smags jautājums. Ir īpaši, kā tagad to risināt uz priekšu. Eh, sievietes galvenokārt pārsvarā ir eh, neizglītotas, un viņām ir jāiemāc ne tikai tas, kā rakstīt un lasīt, bet jautājums ir, kā cīnīties pret analfabētismu, kā cīnīties pret sociālo analfabētismu un tam līdzīgām lietām. Vēlēšana dienā daudzas sievietes neatpazina, neatšķīra kandidātu eh, ģimetnes, un viņas nevarēja izlasīt vārdus, kurš ir, teiksim, numur 35, kurš ir numur 36 Pat viņu vīri un citi varbūt iepriekš bija rādījuši, jā, ka tev ir jābalso par to un to, bet viņām bija grūti orientēties šajā materiālā. Ārpus Kabulas situācija bija ārkārtīgi nomācoša. Ir nepieciešams liels darbs, daudz centienu un daudz pacietības, lai šo sieviešu tiesību situāciju kaut kādā veidā virzītu uz pozitīvo pusi, un lai sievietes kādu dienu varētu aktīvi lemt par visu Afganistānā. Sievietes, eh, jāsaka, tomēr ir eh, diezgan aktīvas eh, parlamentā un nevalstiskās organizācijās un valsts struktūrās. Bet kopīga kampaņa par cilvēku tiesībām un par sieviešu situāciju Afganistānā ir ļoti svarīga, un tā ir jāpievērš liela uzmanība. Bija jautājums no viena no deputātiem par drošības spēkiem, par to, kā tos varētu uzlabot. Domāju, ka tas prasa ilgu laiku. Šobrīd nav uzticības Afganistānas nacionāliem drošības spēkiem un policijai. Un, ja, piemēram, rītā starptautiskie drošības spēki paziņot, ka mēs, tā teikt, uh, pakojamies un dodamies projām pēc trīs mēnešiem vai arī pēc gada. Es domāju, ka Nacionāla armija un politi policija noteikti vienotos un sadalītu šos uzdevumus, kā rīkoties tālāk. Un uh, ticiet, ka tajā dienā Kabula noteikti tiktu sašķelta uzreiz vairākās daļās, kuras uh, pārvaldīšu dažādas frakcijas starptautiskie spēki un to klātbūtne nepieciešama ilgāku laika periodu. Amerikāņi un Briti ir paziņojuši, ka viņi paliks Afganistānā ilgāku laiku un tādējādi radīs uzticamību Nacionālajai armijai un Nacionālajiem policijas spēkiem, lai tie varētu uh, panākt drošību Afganistānā. Tas ir ļoti pozitīvi vērtējami. Jā, droši vien šādi paziņojumi uh, sakaitina Talibanu, bet tāpat laikā arī neļauj viņiem virzīties uz priekšu. Startautiskie spēki parāda, ka tiem rūp. Tāpat laikā arī Talibans cenšas uh, tevi stiprināt. Tāpēc mums ir jābūt ļoti nopietniem par visu šo situāciju. Ticiet man! Ja pastāvēs šie talibani draudi, tad eh, ko reāli varēs darīt starptautiskā kopiena? Uh, uh, by... Vēl viens ļoti labs jautājums par eh, Kārzai, par viņu vainošanu, eh, par šo karikatūru, par to, ka Kārzais nesaprot demokrātiju un Obama nesaprot Afganistānu, tātad kuram ir taisnība. Situācija Afganistānā ir ārkārtīgi sarežģīta. Eh, simtiem dažādos aspektos eh, viņi atpaliek no Eiropas valstīm. Kā mēs varam prasīt, lai starptautiskās normas un standarti tiktu ieviest un īstenot Afganistānā? Piemēram, lai viņi ieviest un eh, ievērot sieviešu tiesības, lai nodrošinātu sieviešu tiesības arī strādāt varas iestādēs. Tā tad ir nepieciešami daudzi citi aspekti, kas ir jāuzlabo ir eh, ļoti daudz jāstrādā arī, lai mazinātu analfabētismu sieviešu vidū. Eh, sievietes, meitenes, teiksim, 13 vecu, gadam vecumā tās nevar apmeklēt skolu, tāpēc, ka, piemēram, vai nu skola neatrodas eh, nekur tūmā, skola varbūt ir 10 km no mājas, un ar to saistās arī drošības apsvērumu, tas nav droši ceļot tik tālu. Tātad kāda šeit runa ir par izglītību, ja sieviete netiek izglītota, kā viņa varētu cīnīties par savām tiesībām, kā mēs varētu gribēt, lai viņa varētu pilnībā līdzdarboties sadarb, sabiedrībā. Tātad šeit ir daudz problēmu. Jā, protams, Karzais arī tiek vainots ka viņš neievēro demokrātiju, jo ir liela korupcija, nepotisms pastāv, tāda draugu būšana, nav beigta nesodāmība, joprojām ir ļoti vājš tiesiskums, tā tad ļoti daudz eh, jomās karzais tiek eh, vainots. Was, uh, the... Ja vēlēšanām tomēr notiks otrais rauns, tad tā būs liela dilemma visiem. Kā mēs varam uh, organizēt, paredzēt šīs vēlēšanas tā, lai tas atrisinātu šī pirmā rauda, raunda problemātiku? Tātad tas ir liels uzdevums arī vēlēšanu komisijai. Ļoti nopietni būtu jādomā jāizanalizē tas, cik daudz uh, vēlēšanu zīmju urnas uh, bija aizdomīgas, uh, ka balsojums šajās urnās ir viltots. Tātad visa šī izvērtēšana ir ārkārtīgi liels uzdevums Afganistānai. Šito. The all 600 serious complaint that they have received. Tātad ir saņemts daudz sūdzības un tās tiek izskatītas bet joprojām nav uh, konstatēts, kā to novērst. Tā tad saskaņā ar konstitūciju ir jābūt otrē vēlēšana kārtai, jo nav sasniegt šeit noteiktie procenti. Bet uh, otrā kārta būs ļoti dārga, bet tas ir demokrātijas princips, nav cita ceļa. Tālāk jautājums par e, likumu, likumdošanas situāciju. Tātad, ka likumi, tiesība akti neatbilst bieži vien startautiskiem nolīgumiem un cilvēktiesību tiesību aktiem. Afganistāna ir parakstījuši sešas šādus starptautiskus dokumentus. Starptautisko konvenciju arī Startautiskā konvencija invalīda aizsardzībai tā ir vienīgā, ko viņi nav parakstījuši, bet sešas no līgums Afganistāna ir parakstījusi. Gribu norādīt, ka tad, kad tika izstrādāta uh, konstitūcija un kad tā tika likt priekšā uh, apspriešanai lielajā sanāksmē, lai džirga tad eh, tika domāts par to, kā padarīt šo konstitūcijas projektu starptautiski pieejam, pieņemamu. Tur bija paredzēts viens pants, kurā bija rakstīts, ka visiem tiesību aktiem jābūt atbilstošiem starptautiskiem nolīgumiem, bet tāpat laikā ir pants, kur ir norādīts, ka eh, neviens tiesību akts Afganistānai nedrīkst būt pretrunā islama principiem. Tātad šie divi principi, šie divi panti konstitūcijā absolūti ir pretrunā. Ja tagad runājot par jauno likumu, par eh, šie laulību eh, principu. Šis eh, projekts tika pārunāts ministrijā, Tieslietu ministrijas departamentā. Cilvēktiesība komisija eh, šo jautājumu izvirzīja arī pilsoniskai sabiedrībai. Un arī mūsu cilvēktiesība komisija izvirzīja šo jautājumu. Tas tika izvirzīts kādā veidā šis likums būtu apstiprināms. Ne apvienotās nācijas, ne UNAM neviens neatbildēja, nedēva nekādas norādes. Uh, ar šo likumu ar, šo, ar šī likuma pieņemšanu saistījās milzīgas problēmas, un, kā jūs zinat, uh, parlamentā dominē lielā mērā konservatīvi, deputāti, kuri ir bijuši muģahedīni, kas ir cīnījušies par islamu, kuri joprojām ir par islamu. Tā tad, kā es teicu, problemātika ir ļoti liela. Bet, kā es teicu, arī sabiedrība, arī cilvēktiesība komisija iesaistījās šajā procesā. Uh, Bet, diemžēl, prezidents pieņēma šo likumu, neskatoties uz visu neskatoties uz to, ka starptautiskā kopiena, ANO un dažādas citas organizācijas un cilvēktiesību un sieviešu tiesību aktīvisti skaļi pauda savu uh, pretestību, tomēr likums tika pieņemts. Vairāk kā 70 ļoti nopietni panti tika izņemti ārā no, no likuma, bet joprojām uh, problēmas pastāv. Mēs cilvēku tiesību komitejā mēs nepieņemam, neatbalstam šo likumu. Bet jāatcerās, ka musulmaņu sabiedrība ir ļoti konservatīva, un tās lietas, kas ir svētajā Korānā, tās no tā nav izņemamas. Bet Kā jau es teicu, ļoti būtiski elementi no šī likuma tika izņemti ārā, kas bija pretrunā starptautiskiem nolīgumiem. Lot, you know, Bet, kā es teicu, šis uh, likums, kas ir radījis lielas pretrunas uh, Afganistānā, kas ir liels izaicinājums. Different area. Šeit ir runa par dažādiem elementiem, kas ir viens ar otru sasaistīti, lai kaut kas tiktu izveidots un lai kaut kas uh, uzlabotos. Paldies! Kiitos, herra Langāri, ja nyt pyydän ehkä... Paldies, uh, Langāri kungs! Es gribētu lūgt jūs sniegt tagad tādus nedaudz īsākus atbildes un došu Rīdas kundzei vārdu, pirms mēs pievēršamies otrai jautājumu kārtai. Pavisam īsi par šiem te jautājumiem par vēlēšanām, vai otrā kārta būtu gā, dāvana Talibānu. Ja būs uh, otrais rauns, tad uh, mēs, protams, labprāt iztiktu bez uh, tādas vardarbības, kā bija. Tas tiešām ir liels jautājums un tas rada bāžas. Tas būs ļoti grūti uh, panākt, ka tas būs drošāks pasākums nekā pirmā kārta. Runājot par to, vai vēlēšana rezultāti atbilst cilvēku viedoklim, neskatoties uz krāpšanām, uh, Jautājums ir par šiem 50%, vai tas ir sasniegts vai nē. Un tātad, vai ir jābūt otrai kārtai, tas ir tas lielais jautājums. Un jautājums ir arī par to, vai pārkāpumu izmeklēšanas komisija var tiešām visus šos pārkāpumus izmeklēt, vai var aptvert visu krāpšanas apjomu. Droši vien, ka drīzāk nē, godīgi sakot, jo nav pietiekam daudz resursu un cilvēku, kas to varētu darīt. Uh, Tātad vēlēšana pārkāpuma komitejā uh, nav droši vien spējas to izdarīt. Un runājot par uh, nākamo gadu, jums ir taisnība par problēmām tagad, un kas vēl ir jāpasaka noteikti, ir tas, ka pārkāpumu komitejai tiek dot iespēja, pat ja ir vajadzīgi trīs mēneši izmeklēt šos pārkāpumus, tad eh, viņiem tie tiek doti, ja tie ir vajadzīgi izmeklējot pārkāpumus. Runājot par vērēšanu novērotājiem, tik izteikt komentāru. Varbūt, ka es eh, neskaidri izteicos, bet bija problēmas ar sākotnējo preses paziņojumu Nezinu, vai uh, tas bija tāds politisks lēmums, vai tā bija vienkārši kļūda, bet eh, tie nebija tikai eiropieši, kas pozitīvi izteicās sākumā uzreiz pēc uh, vēlēšanām. Arī ANO runāja par lielu aktivitāti, par veiksmīgām vēlēšanām, un pēc tam vēlāk viņi atkāpās no šiem uh, pozitīviem vārdiem. Uh, Un uh, tika sniegts arī paziņojums, ka Taliban neizdevās aizskavēt vēlēšanas, bet bija taču 200-300 uzbrukumu visā valstī, tātad tas nebija tieši taisnība. Un virkne valsts to tiešām sekoja uh, vēlēšanām, bet varbūt, ka cilvēki negrib redzēt šādu bēdīgu ainu. Bet um, runājot par starptautisko sabiedrību, tiek uh, pozitīvi vērtēti sasniegumi demokrātijas labā Afganistānā. Uh, bija jautājums par plašsaziņas līdzekļiem vēlēšana dienā. Uh, bija centieni uh, veikt cenzūru, uh, ziņojot par vardarbību vēlēšana dienā. Apmēram 14 žurnālisti bija um, ap, tik apcietināti par to, ka viņi uh, gribēja ziņot par vardarbības aktiem. Un uh, tiešām šeit ir nopietni jautājumi, centieni veikt cenzūru. Uh, Bija arī jautājumi par to, kā valsts plašasīs līdzekļi tiek izmantoti tendencioziem paziņojumiem. Pēdējos gados eh, diezgan veiksmīgi darbojušies ir plašasīs līdzekļi, bet eh, valdība ir kļuvusi arī autoritārāka un eh, ietekmē un iebiedē žurnālists aizvien vairāk. Tātad žurnālistiem ir milzīgs spiediens, ļoti sarežģīta situācija Un eh, cik lielā mērā plašsaziņas līdzekļu informācija ir neatkarīga un objektīva, tas tiešām ir milzīgs jautājums. Runājot par sieviešu jautājumu, Langārī kungs minēja izglītību, un tas ir būtisks jautājums. Viņš norāda uz eh, to, ka uh, meitenēm nav iespēja iet vidusskolā. Pēc pāris mēnešiem tiks skatīts šis jautājums. Uh, uh, tā tad ir pietiekami daudz darīts pamatskolas izglītībā Um, bet uh, vidusskolas izglītības līmenī netiek pietiekam daudz darīts. Tas tiešām ir ļoti būtisks jautājums. Es domāju, ka, jā, vēl viena lieta par karavīriem. Tā kā uh, mēs esam strādājuši pie šiem jautājumiem par uh, bojāgājušiem, mēs redzam, ka ir uzlabojums, tātad pa, mazāk civili iedzīvotāji iet bojā un nav tik daudz uzbrukumi apdzīvotās vietās tiek darīts kaut kas, lai novērstu nāvs gadījumus civiliedzīvotāju vidū, bet eh, runājot eh, kunārs, par kunārs negadījumu pirms dažām dienām, šīs eh, vadlīnijas un to ieviešana ir ļoti lēns process, joprojām ir tiešām būtiski negadījumi, iet bojā civiliedzīvotāji, bet jāsaka, situācija pamazām uzlabojas. Ar to arī beigšu. Paldies! Komiteista. Rovarīdile. Paldies uh, par uh, šiem uh, vārdiem, Rīdskundze. Un tagad ļoti ātri dodu vārdu Saveko kundzei, kas pārstāv šo Afganistānas analīzes informācijas biroju lūdzu. Paldies! Es gribu piestra, pie, pievērst jūsu uzmanību ziņojumam, kas ir arī jūsu materiālos, un tas ir uh, Afganistānas analīzes tīkla nesenais ziņojums par uh, vēlēšanām. Jautājums tika uzdots agrāk par to, vai tā krāpšana, kas notika un uh, manipulācijas, kas uh, notika vēlēšana dienā, vai tas uh, viss ietekmēja vēlēšanu rezultātu. Mūsu analīzē mēs izšķiram diva veida manipulācijas. Pirmām kārtām manipulācijas, kurām nebija ietekme uz šo vēlēšanu rezultātu, bet kurām noteikti bija ietekme uz to, kā cilvēki uztvēra šīs vēlēšanas. Te ir runa par eh, dažādiem pārpratumiem par procesu, par eh, vēlēšanu darbiniekiem, kas palīdz vēlētājiem atrast īsto kandidātu un tā tālāk. Bet eh, mēs izšķiram arī tāda veida manipulācijas un darbības, kuras noteikti, mūsuprāt, ir ietekmējušas vēlēšanu rezultātu. Un eh, tā varētu būt eh, vairāk kārtēji balsošana viens personas vārdā, vai arī balsošana pilnvaru, vai arī dažādos veidos aizpildītas vēlēšana urnas. Es eh, baidos, ka ļoti lielas visaptvarošas krāpšanas notika. Tās notika vakarā pirms vēlēšanām, arī tieši pēc, eh, arī pēc tam, kad tika slēgti vēlēšanu iecirkņi. Tātad es uzskatu, mēs uzskatām, ka ļoti liela krāpšana notika, kas varbūt netika piefiksēta eh, sākotnējos secinājumos eh, no dažādu vēlēšanu uzraudzības komiteju puses. Uh, Tāpat tika minēts jautājums par eh, pārliecīgu. Par to, ka sievietes balso, tika pieregistrētas daudz lielākā skaitā, nekā viņas reāli balsoja. Arī tur mums ir izstrādāts ziņojums uh, zem nosaukuma, kā vinnēt Afganistānas vēlēšanās. Un mums ir arī ziņojums par nēsošām vai tādām spoku balsotājām, kuras reāli neeksistē. Tātad, jā, šis jautājums ļoti būtisks par to, ka vairāk pārāk daudz sieviešu tika uh, reģistrētas uh, Afganistānā pirms vēlēšanām. Paldies! Kiitos Rouva Kovu erittäin paljon näistä arvokkaista. Paldies eh, par šiem uh, precīzajiem novērojumiem. Esmu pārliecināta, ka komisijas un padomas pārstāvi ļoti uzmanīgi klausās to, kas šeit tiek teikts. Un tagad lūkšu deputātus uzdot eh, īsus un skaidrus jautājumus. Bielas kundze, Lohpīlers kundze un uh, vēl citi deputāti. Lohpīlers kundze, lūdzu. Dankeschön. Un danke auch. Paldies un paldies arī par šiem ļoti atklātajiem vārdiem un uh, kritiku par ģenerāla Marijona pirmo uh, paziņojumu. To, ko mēs uh, lasījām plašsaziņas līdzekļos, tas bija uh, grūti saprotams par grūtībām un pēc tam arī visi šie labojumi. Pirmais jautājums Langārī kungam. Mēs uh, daudz uh, dzirdējām par sieviešu nevienlīdzību likuma priekšā Un tā kā laika ir tik ļoti maz, ko jūs apzīmētu kā divus nākošos vājākos punktus Afganistānas tieslietu sistēmā? Nākošais jautājums. Pirms pāris gadiem Afganistānas neatkarīgai um, izmeklēšanas uh, komisijai uh, neļāva uh, izmeklēt un neļāva piedalīties uh, dažādu uh, darbību veikšanā ASV, izmeklējot uh, dažādas negadījumus. Vai tagad situācija vainīsies? Paldies! Paldies, nākošais Robiola kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze, pavisam īsi uzdošu jautājumu. Punkts eh, darba kārtībā, mm, ko izskatām <clears throat> ietver sevī ne tikai uh, pēdējo vēlēšanu secinājums, Mēs runājam arī par cilvēku tiesībām kopumā Afganistānā. Un tādēļ šīs dažādās informācijas un analīzes ar visām niansēm bija ārkārtīgi interesantas. Es negribētu izcelt kaut ko atsevišķu no uh, teiktā. Viss bija ļoti liederīgs un papildināja mūsu iespaidus par to, kas notiek Afganistānā un par uh, to, kas uh, saistībā ar uh, prezidenta un arī uh, municipālo padomju vēlēšanām ir notikušas un kas vēl notiks. Bet otrs jautājums ir, ar ko mums būtu jārunā, ja mēs diskutējam par cilvēktiesībām Afganistānā. Mēs nedrīkstam pieļaut arī situācijas relativizēšanu. Tas arī nav labi. Ētiskas vai reliģiskas vērtības tiek nosauktas, un tad tiek teikts, jā, šādā un tādā veidā tikai tā var cīnīties par cilvēktiesībām. Bet ir taču prioritātes, un šīs prioritātes tās ir jānosauc. Ja Uh, arī šīs valsts gadījumā tā ir valsts, kas ir uh, daudz cietusi, praktiski tāda mm, kā slima. Afganistāna cieš no savas vēstures, no kariem. Afganistāna gadu desmitiem ilgi ir cietusi no kara un kaujām un savstarpējiem incidentiem, bet es ļoti konkrēti runāju par vīriešu un sieviešu tiesībām, un arī tādēļ Afganistāna ir, ir slima. Lielākā daļa šīs valsts ir slima. Es to varu uh, salīdzināt ar Afrika, Afrikas valstīm Angolu un uh, Sierra Leone, kur ir augstākā bērnu mirstība. Uh, 52 no tūkstošu bērniem nomirst šajās valstīs. Arī uh, uh, Afganistānā ir uh, tāda situācija, ka mm, smagas uh, infekcijas slimības apdraud iedzīvotājus, bērni cieši no bada, mirstība bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ir īpaši augsta. Un tas ir šis īpaši traģiskais Afganistānā. Uh, Šeit tika pieminēts, kas tāds, kam uh, pilnīgi uh, piekrītu, bet, nu, pievēršoties šai politiskai mm, jomai, Afganistānā jūs uh, pozitīvi vērtējāt šo uh, starptautisko klātbūtni un redzēsim, vai visas prognozes arī piepildīsies, bet šī starptautiskā klātbūtne tā e, e, ir jādarbojas atbilstoši noteiktām prioritātēm. Un par ko šajā gadījumā e, iet runa? Mēs sakam, ka neiet runa tikai par to, ka Taliban darbība ir mm, jānovērš, sakot, ka tie ir teroristi, bet gan uh, nozīmīgi ir izglābt vairāk cilvēku dzīvību nekā tas līdz šim ir bijis iespējams. Tādēļ ir nepieciešama labāka veselības aizsardzība starptautiskā klātbūtne, š, tai būtu šis mērķis jāizvirs - augstāka vakcinācijas pakāpe, labākas vakcīnas. Un domāju, ka mēs Eiropas parlamentā varētu tieši uh, šiem jautājumiem pievērsties. Jā, un noslēgumā es gribu teikt, mēs uzklausījām šeit uh, noteiktus viedokļus un Startautiskā sarkanā krusta komiteja vienā no pētījumiem norādīja uz to, ka cilvēktiesības afgāņu izpratnē arī tiek skatīts. Tātad pirmais ir uh, um, iztikas uh, avoti, otrais ir drošība un trešais veselības aizsardzība. Tātad pirmais būtu pārtika un pagājuši gadu pareizai notika. Uh, donoru konferenci vai devēju valstu konferenci, un tās secinājumos arī daudz tika par to runāts, taču veselības aizsardzība praktiski nemaz netika uh, pieminēta, tika runāts par ļoti daudzām un uh, dažādām lietām. Gabalā ir viena Turcijas iekārtot slimība un Gandijas slimnīca un vēl viena. Tātad šajā jomā ir daudz un dažādas pieejas, un varbūt, ka arī no Afganistānas, no afgāņu puses vajadzētu sākt risināt šo problēmu, un tas arī ir uh, tas uh, um, būtiskākais ievērojot cilvēktiesības. Paldies! Tagad priekšsēdētāji, jā, jūs. Um, Tad es gribētu teikt, ka nākošais uh, darba kārtības punkts arī ir ļoti nozīmīgs, un mums vajadzētu paredzēt pietiekam daudz laika, lai to izskatītu. Uh, Tagad vicepriekšsēdētājam Rīdkungam vārds. Kaņsu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Augusta beigās ģenerālis Makristēls teica, ka amerikāņu un NATO karavīriem vajadzētu censties pārliecināt Afganistānas iedzīvotājus, tātad tā kā viņiem iepatikties vai panākt viņu atbalstu. Uh, un esam uh, redzējuši, ka ļoti daudz civiliedzīvotāji iet bojā uzbrukumos. Mums ir arī informācija par to, ka Merkeles kundze un uh, Sarkozī, Gordons Brauns, um, tad, tad mēs dzirdam, ka viņi gribētu organizēt uh, konferenci par Afganistānu, lai izstrādātu stratēģiju, kā varētu nodot atbildību par uh, situāciju Afganistānā pašiem afgāņiem. Un to ņemot vērā, gribētu uzdot konkrētu jautājumu. Protams, gribu pateikties eh, mūsu viesiem par prezentācijām. Un tātad jautājums. Kādu uh, ietekmi mēs varam gaidīt uh, Uh, no šiem paziņojumiem, kā tie varētu ietekmēt situāciju Afganistānā. Nav vēl skaidrs, vai būs otrā vēlēšana kārta. Tātad kāda ir uh, perspektīva, kādas ir izredzes un ko vispār var domāt, kā mēs vispār varam, vai mēs vispār varam runāt par brīvām vēlēšanām Afganistānas dienvidos, jo civilās iestādes galvenokārt darbojas Afganistānas vidusdaļā un ziemeļos. Tātad, kā jūs vērtējat eh, šo situāciju? Kītus, herra varapuheenjohtaja Grib. Paldies vicepriekšstādātāju kungam. Tagad uh, Klinsens kundze. Jā, es pievērsīšos jautājumam, uz kuras būtu sarežģīti atbildēt. Langārī kungs daudz runāja par vardarbību. Un uh, šī vardarbība iebiedēja uh, vēlētājus un novērst to vēlēšanu. Un uh, vai nav arī tā, ka vēlētāji nedēvās pie vēlēšanu urnām, jo bija vīlušies par to, ka nav pieejas izglītībai, veselībai, informācijai, nodarbinātība ir, nav nodarbināšana. Un šie jaunie afgāņi, kas ir izvēlējušies eh, doties prom no Afgānas, lai izdzīvotu, un eh, viņi saka, es bēgu no Afganistānas tādēļ, ka man nebija pieejas izglītībai, nav veselības aizsardzības, nav nekāda darba un nedaudz no viņiem runā par vardarbību un talibaniem. Un tas ir jautājums, par, uh, ko vēlējos jums uzdot. Tāpat gribēju uzzināt, vai neesat norūpējušies par to, ka nākotnes valdības sastāvs ir nu, tāds pārāk uh, nespēdīgs. Un, protams, ka ir šie kara baroni un korumpētie uh, cilvēki, kā arī narkotiku. Uh, tirdzniecības organizācija. Vai jūs domājat, ka šī uh, likumīgā uh, bāze um, atbilstoši starptautiskiem uh, uh, standartiem uh, nerada tādu vilšanās uh, procesu? Un, uh, ja mēs aptaujām šos 60% jauniešu, tad kāds tad ir jauniešu nākotnes sapnis? Par ko viņi sapņo? Paldies! Priekšsēdētāju. Es uh, došu uzreiz vārdu Langārī kungam, lūdzu, divas minūtes, un tad uh, pēdējais mūsu darba kārtības punkts lūdzu. Uh, was... Paldies. Es domāju, ka te vairāk jautājumu izrietēji. Pirmais par masu mēdījiem un par prezidenta kandidātiem. Man liekas, ka Televīzija labi pārraidīja visu šo procesu un sniedz pārskatu par uh, kandidātiem, tāpat arī rakstītajos masinformācijas liedzekļos. Un, protams, arī televīzija to veicināja, notika dažādas debatas, tika paust viedokļi un tā tālāk. Bet runājot par reklāmu, tur, protams, ir jāmaksā pašiem kandidātiem. Valdība protams, izmantoja vairāk to, ka šī televīzija bija pieejama dažiem kandidātiem. Ja tiktu īstenots uh, plāns uh, mieram, demokrātijai un tiesiskumam, tad nevajadzētu būt iespējai, ka nākošajā valdībā tiek uh, iekļauti korumpēti un narkotika tirgotāji. Tā tad ir ārkārtīgi svarīgi tādā ziņā, lai Afganistāna īstenot šo nacionālo rīcības plānu. Runāt par cilvēktiesību komisiju, mēs esam darījuši daudz un uh, esam izstrādājuši konflikta kartēšanu. Runājot par uh, ārvalstu militāriem spēkiem un to lomu Afganistānā, man liekas, ka ir pilnīgi skaidrs, ka viņi atbalsta uh, drošības uh, panākšanu, viņiem ir jāatbalsta arī Afganistānas nacionālā armija un policija, lai tā kādu dienu varētu pārņemt pilnīgu kontroli pār drošības situāciju valstī. Par veselības jautājumu. Jums ir divas minūtes atgādina priekšsēdētāji. Tātad, jā, veselības aprūpe, protams, ir problēma Afganistānā, un uh, sabiedrībai nāks ar to sadzīvot. Izglītības iestādes, uh, iespējas sievietēm, jā, tā ir problemātika uh, joprojām. Uh, civilie bojā gājušie, jā, atkal svarīgs jautājums. Mēs uh, savā komitejā un arī citi, mēs liekam spiedienu uz uh, visiem spēkiem, gan starptautiskiem, gan Afgans, uh, Afganistānas spēkiem, lai uh, tiktu ievēroti drošības pasākumi, lai neiet kā bojā civilie iedzīvotāji. Ehm, migrācijas jautājums. Jā, migrācija ir eh, notikusi, jo nav pietiekams izglītības iespējas bērniem, tāpēc uh, daudz cilvēki vēlas uh, doties uh, kaut kur citur. Tam ir arī ekonomisks raksturs. Viņi negrib, lai viņu dzīvības būtu apdraudētas, un, protams, arī drošības situācija pasliktinās valstī katru brīdi, un eh, arī tas ir viens no ietekmējušiem faktoriem. Eh, nākošā valdība un šīs bailes, ka narkotiku tirgoņi un eh, karveicinātāji karojošās puses būs iekļautas Jā, protams, pastāv zināmas bailes, jo arī pašreizajā valdībā kaut kādas šādas it kā apgalvotas saiknes pastāv. Tālāk jautājums par vēlēšanām. Ja notiktu otrā vēlēšana kārta, kādas būtu iespējas, kā mēs varētu nodrošināt šīs vēlēšanas Afganistānas dienvidu daļā? Tā ir reāla problēma, jo valsts austrumu un dienvidu daļu kontrolē lielā mērā Taliban spēki apmēram viena trešdaļa valsts ir apmēram Taliban kontrolē un deviņi eh, reģioni ir pilnīgā Taliban kontrolē. Liels paldies, saka priekšsādātāji, bet mums tiešām ir jābeidz šī sēdes daļa, jo mums vēl ir pusstunda tikai palikusi tik svarīgam jautājumam, kā spīdzināšanai. Paldies jums, Langārī kungs, paldies Rīdas kundzei, eh, kundzei Eiropas parlamenta cilvēku tiesību apakškomitejas vārdā. Es vēlu jums visiem ļoti daudz veiksmes jūsu ļoti grūtajā darbā. Es patiesi vēlos un ceru, ka komisija un uh, padome ir uh, uzklausījusi visu šo ļoti svarīgo informāciju, ko jūs esat mums snieguši, un es ceru, ka mums atkal parlamentā būs iespējas uh, turpmāk vēl tikties. Liels paldies! Un visbeidzot, gribu norādīt, ka ģenerālis Marijons, kurš bija galvenais uh, novērotāju misijas vadītājs Afganistānā, viņš ir lūgts uh, ierasties parlamentā, bet viņš ir uh, parlamentam nodevis uh, sakojošu vēstījumu, ņemot vērā to, kāda šobrīd ir situācija, viņš nevar uh, būt parlamentā, kamēr situācija nebūs kaut kādā veidā atrisināta. Tātad tā ir tā atbilde, ko viņš devis parlamentam, bet ārlietu komiteja un attīstības komiteja uh, noteikti Eh, turpinās darbu un organizēs, cerams, sanāksim ar viņu kaut kad nākotnē, un arī mēs cerams tiksimies arī ar ANO īpašo sūtni Afganistānā. 19. oktobrī ir ieplānot sanāksmi, tātad mēs skatīsimies, redzēsim, vai Marijona kungs eh, būs pieejams šajā datumā. Tātad liels paldies, un tagad es nododu sēdes vadīšanu pirmajam vicepriekšsādātājam Gžibkungam. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un tagad mēs varētu turpināt ar piekto darba kārtības punktu mūsu darba kārtībā. Tur ir runa par um, atjaunināto pētījumu par Eiropas Savienības pamatnostādņu spīdzināšanas novēršanas jomā īstenošanu. Un es gribētu sveikt mūsu vidū šī pētījuma autoru Annu Lēnu Svensonu Makārtiju. Uh, un es būtu priecīgs, ja viņa varētu uzstāties ilgāk kā desmit minūtes, bet tā kā mums uh, tiešām nav palicis daudz laika, tad es gribētu dot uh, eh, Makārtīs kundzei uh, vārdu, bet ņemt vērā, ka nav pārāk daudz laika. Biseras kungs pārstāvēs Eiropas komisiju. Uh, Viņam arī došu vārdu pēc eh, Svensons Makārtīs kundzes uzstāšanās. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much, Mr. Chairperson. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie apakškomitejas deputāti, dāmas un kungi. Es centīšos izteikties ātri un koncentrēt. Pirmām kārtām es gribētu pateikties par to, ka uzaicinājāt mani šo viedokļu apmaiņu par manu dokumentu. Tāpat gribētu sirsnīgi sveikt visas apakškomitejas darbiniekus, eh, es atvainojos locekļus, um, jaunievēlētos un jau bijušos, kas turpina darboties. Eh, šī eh, brīfinga dokumenta mērķis ir sniegt informāciju par to, kā notiek rīcība pēc šo Eiropas Savienības vadlīniju pret spīdzināšanu pieņemšanu. 2007. gadā tika jau uzsākts darbs pie šī jautājuma, tika veikts pētījums, un šajā pētījumā bija daudz dažādas rekomendācijas Eiropas Savienības uh, uh, dažādām pusēm. Uh, tur tika sniegta informācija dažādu delegāciju pārstāvjiem un arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un tātad process bija ļoti apjomīgs. Ņemot vērā budžeta ierobežojums, bija panākt vienošanās, ka vairāk apmeklējumu šajā valstī nebūs. Tātad uh, brīfinga dokuments ir uh, balstīts uz uh, misiju, uh, kuras rezultāti uh, tika vēlāk izskatīti pēc tikšanās dažādām organizācijām. Tātad aplūkotās valstis ir Eģipte, Maroka, Uganda, Ukraina, Alžīra, Bangladeša un Gruzija. Uh, tika nolēmts arī nosūtīt jautājums. Uh, Eiropas Savienības militārām un civilām misijām. Izrēlā un okupētajās Palestīnas teritorijās. Ļoti svarīgu ieguldījumu deva arī dažādas Eiropas Savienības struktūras nevalstiskās organizācijas, tad, kad es februārī viesojos Briselē, un šai sakarībā gribētu pateikties visiem tiem, kuri deva ieguldījumu un sniedz ļoti vērtīgu informāciju. Un uh, bieži vien tā bija ļoti pēkšņi pieprasīta informācija, un bez šīs sadarbības šis dokuments nebūtu tapis. Tā, tad pirmām kārtām runāšu par Eiropas parlamentu, e, Eiropadome, pēc tam runāšu par Eiropadome dalību valstīm. Tā, tad mēs arī devāmies uz Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments sniedz ļoti svarīgas vadlīnijas cilvēktiesību jomā, un es esmu pārliecināta, ka šī sasaukuma laikā Eiropas parlamenta balss šajā apakškomitejā tiks uzklausīta, lai nodrošināt efektīvu cilvēktiesību politiku Eiropas Savienībā kopumā un arī īpaši attiecībā uz spīdzināšanu un necilvēcīgu attieksmi pret personām. Viens no secinājumiem manā dokumentā ir tāds, ka ir nepieciešams vairāk zināšana par šīm vadlīnijām dažādās Eiropas Savienības misijās, un tāpat ir jāpalielina interese Eiropas Savienības valstu vidū un Eiropas Savienības uh, galvenajā mītnē par uh, šo parlamenta darbību un par šīm vadlīnijām pret spīdzināšanu. Parlamenta darbs šai sakarībā ir bijis izšķiroši svarīgs kā katalizators eh, rīcībai citās Eiropas institūcijās un tāpat arī dalību valstīs. Tāpēc ir šajā dokumentā ieteikts, lai parlaments turpinātu spēlēt šo katalizatoru lomu un veiktu jaunu vadlīniju ieviešanas izvērtējumu 2010. un 2011. gadā. Tālāk tiek arī rekomendēts, lai deputāti sistemātiski paceltu šo spīdzināšanas jautājumu dažādās misijās trešajās valstīs un noteikti tur jāiekļauj arī Eiropas kopienas dažās delegācijas. Tāpat ir svarīgi, lai tiktu turpināts dialogs ar eh, nacionālo valstu deputātiem, kuri var būt izšķiroši svarīgi izmaiņu notikšanai šajās valstīs. Runājot par Eiropas Savienības padomi, pirmais pozitīvais aspekts, protams, ir tas, ka uh, Šīs vadlīnijas ir uh, papildinātas, ir pieņemti jauni ieviešanas pasākumi. Ir izteiktas rekomendācijas trešajām valstīm izstrādāt savas rīcības stratēģijas. Šāda individuāla pieeja tika ieteikta sākotnējā pētījumā un arī 12 uh, ieteikumu punktos, ko es iesniedzu 2007. gadā. Vēl viena svarīga tendence padomē ir uh, obligāta cilvēktiesīga apmācība, kas ir tagad svari, obligāta pirms dažādām misijām. Šāda cilvēktiesību integrēšana Eiropas Savienības visā darbībā ir svarīgs instruments cīņai pret spīdzināšanu, un šis darbs ir jāturpina. Tāpēc es iesaku, lai cilvēktiesību integrēšana līmenī notiktu, un lai notiktu arī šī obligātā apmācība. No otras puses, ļoti būtiska problēma padomas līmenī, kas jau Briselē ir minēta, ir konsekvences un efektivitātes trūkums jau ilgā laikā, lai novērstu spīdzināšanu un necilvēcīgu attieksmi. Ņemot vērā, cik sarežģīti ir cīnīties pret spīdzināšanu, ir svarīgi, lai notiktu visaptvaroša darbība, lai to turpinātu visas Eiropas Savienības prezidentūras. Lai palīdzētu šīs politikas īstenošanā ir svarīgi, lai tiktu izveidota pastāvīga apakšgrupa kohom ietvaros. Tālāk nonāk pie Eiropas komisijas. Gribu norādīt, ka 2008. gadā tika izvērsta kampaņa un tika izsludināta starptautiskā diena spīdzināšanas upuru piemiņai. Manuprāt, tā bija ļoti laba iniciatīva, jo tā ir aicinājusi dažādas Eiropas kopienas delegācijas, kādas 70 kopumā, organizēt interesantus notikumus, lai informētu cilvēkus. Notika dažādas apaļā galda diskusijas par spīdzināšanu. Eiropas kopiena arī ir paredzējusi fondus dažādām informācijas kampaņām un delegācijās, piemēram, lai atzīmētu 60. vispārīgo pamatiesību hartas eh, notikuma atzīmēšanai. Ir ārkārtīgi grūti zināt, vai ir nopietni uzlabojušies kontakti starp Eiropas kopienas delegācijām un uh, valstu pilsoniskajām sabiedrībām, bet tomēr, jebkurā gadījumā, šīm delegācijām jau ir bijuši ļoti labi kontakti un viņas ir proaktīvi darbojušās līdz šim. Tā tad es gribētu aicināt, lai komisija turpina šo informācijas uh, sniegšanu, un vēl ir divi ieteikumi, ko es gribētu izgaismot šai sakarībā. Komisija ir sākus vākt piemērus par pozitīvu pieredzi šajā jomā, un šī pieredze tiek izdalīta delegācijām. To, manuprāt, var izdarīt ļoti vienkārši un uh, elektroniskā formā šo informāciju izplatīt. Un tas arī var kļūt par tādu kā diskusiju fórumu starp uh, dažādām delegācijām. Otrām kārtām, es gribētu ieteikt, lai komisija cenšas integrēt cilvēku tiesību jautājumus, lai aicināt uz pilnīgu spīdzināšanas aizliekšanu. Es uh, zinu, ka uh, apmācība šobrīd dažādās uh, delegācijās ir um, uz izvēlu balstīts jautājums, bet tai vajadzētu kļūt obligātai. Tālāk nonāk beidzot pie Eiropas Savienības dalību valstīm. Tā tad vispirms divpusējais līmenis starp Eiropas Savienības dalību valstīm un trešajām valstīm ir ieteikts izstrādāt valstu stratēģijas visur, kad vien tas ir iespējams Ļoti noderīgas vadlīnijas var atrast uh, ANO uh, līguma struktūra rekomendācijās. Tad, kad mēs runājam par Eiropas kaimiņu valstīm, tad, protams, Eiropas standarti un uh, cilvēktiesību harta un daudz citas uh, rekomendācijas, uh, kas ir izmantojams, lai varētu sniegt atbalstu. Tāpat arī es iesaku izveidot kaut kādu kopīgu uh, sistēmu starp Eiropas Savienības dalību valstīm, sadalot uh, visus resursus, jo mazām misijām ir ļoti grūti uzņemties lielu darba nastu. Tas jau vairāk kārt ir ticis minēts dažādās diskusijās. Ir svarīgi, lai jebkāda spīdzināšanas novēršanas un izskaušanas stratēģija, lai tā būtu plašāka, nevis tikai aptvērt tradicionālos spīdzināšanas veidus. Vajadzētu panākt ļoti nopietnu reformu procesu policijas un tieslietu spēkos dažādās valstīs, tāpat jācīnās pret korupciju, jo korupcija atkal un atkal parādās kā smagākā problēma eh, saistībā ar spīdzināšanu. Daudzpusējā līmenī ir ieteikts, lai Eiropas Savienība joprojām cieši sadarbojas ar Eiropas eh, padomu un apvienotajām nācijām. Par to jau ir daudz runāts. Bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība nākotnē censtos nodrošināt, kā no līguma struktūras kļūtu uh, neatkarīgas, lai to neatkarīgums netika nekādā veidā grauts un lai nodrošinātu, ka rekomendācijas, ko ir pieņēmušas uh, ANO uh, līguma struktūras, tiktu arī periodiski pārskatītas. Un es nonāku pie savu pēdējā punkta. Es gribētu piesaistīt jūsu uzmanību to, kādam kāds, ko, kāds diplomāts teica februārī. Viņš teica, ka mums ir pašiem jāievēro tas, uz ko mēs aicinam. Ko viņš ar to domāja? Viņš gribēja uzsvērt, cik ir svarīgi Eiropai konsekventi pielietot šo principu gan iekšējā, gan ārējā politikā. Un tik tiešām, kopš mēs sākām savu darbu 2006. gadā, Eiropas Savienības augststāvošas personas, starptautiskās organizācijas un cilvēktiesību eksperti gan Eiropā, gan trešajās valstīs ir pauduši nostāju, ka Eiropas Savienība pati ne visās jomās un savās robežās ierobežu, ievēro cilvēktiesības. Lai pierādītu, ka tas ir ļoti nopietni un ka pamatvērtības ir Eiropas Savienības pamatakmens, Eiropas Savienības valstīm būtu tieši tāpēc jāveic ātra un visaptveroša izpēte eh, pretterorismu darbībās un jānoskaidro, kāda bija situācija ar šiem eh, cipu pārlidojumiem. Eh, šādas izpētes rezultāti ir jāpublicē, cilvēktiesību pārkāpumi ir jāizmeklē un jāsoda. Nesodāmība nav pieņemama Eiropas Savienībā. Eiropas parlamentam šai sakarībā ir jādara viss iespējamais, lai tas panāktu, ka Eiropas Savienības amatpersonām pašām ir skaidra un tīra sirdsapziņa attiecībā uz demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību ievērošanu un arī cīņu pret terorismu. Paldies! Paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Un, uh, tagad es gribētu aicināt Eiropas komisijas pārstāvu uzstāties. Thank you, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, paldies par šo iespēju, ka mums ir iespēja apmainīties uh, viedokļiem šajā cilvēktiesību apakškomitejā par šo pētījumu, un uh, es gribētu atgādināt, ka iepriekšējais 2007. gada pētījums arī būtiski ieguldījumu deva šajā procesā, ka mēs izgājām cauri padomē, pārskatot uh, darbības, kas tiek veikts vadlīniju ietvaros pret spīdzināšanu. Šis papildu pētījums sniedz dažādus novērdījumus un ieteikumus, kas ir ļoti noderīgi Un tur ir dažādas arī praktiskas idejas par to, kā mūsu vadlīnijas varētu padarīt tādas reālākas, kā tās labāk varētu darboties. Un es eh, domāju, ka darība valstis eh, ļoti nopietni pēta šos ieteikumus un skatās, kā labāk uzlabot mūsu rīcību. Izmantošu iespēju un atgādināšu arī par to, cik svarīgi mums šķiet cīņa pret uh, spīdzināšanu un jebkādu necilvēcīgu attieksmi. Tā ir uh, prioritāte Eiropas Savienības cilvēktiesību politikā. Kā jau tika teikts, mēs esam apmierināti ar uh, to, ka ir uh, tiešām tāda laba apziņa, ir paaugstināta līmeņa apziņa par to, uh, cik svarīgi ir cīņa pret spīdzināšanu šeit, es domāju, darbinieku vidū Eiropas Savienības misijās, un tas ir pozitīvi vērtējams. Mēs esam centušies pēdējos gados tiešām cītīgi strādāt pie šiem jautājumiem un uzlabot vēl situāciju, balstoties arī uz eh, parlamentu ieteikumiem, ir nodrošināts apmācība saskaņā ar vadlīnijām. Mēs pilnībā atbalstām pētījuma uh, šo vispārīgo secinājumu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu veidot saskaņotu un vienmērīgu un pacietīgu politiku. Un šajā teikumā viss arī ir pateikts. Uh, bet eh, kas ir tā vispamatā politā, politiskā griba no visām pusēm, gan Briselē, gan trešajā valstī un no iesaistītajām pusēm. Šeit es nerunāju tikai par komisiju un citām institūcijām, arī nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām pusēm, eh, kas var cīnīties pret spīdzināšanu, ir jāizrāda politiskā griba. Un šeit, es domāju, mēs tiešām varam redzēt, ka šis ir uh, nepārtraukts process un uh, politiskās lomas jautājums ir jāņem vērā. Šeit ir runa par saskaņotību, par nepārtrauktību, un tas ir izšķirīgs jautājums. Un noslēgumā, priekšsādātāji, es uh, gribētu arī tiešām apsveikt šo pētījumu, kas tika veikts. Tas ir ļoti noderīgs mūsu rīcības uzlabošanā cīņā pret spīdzināšanu. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim! Un tagad uh, dod vārdu deputātiem. Varam sākt debatas. Abils kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šis pētījums ir uh, interesants un īpaši uh, nozīmīgi, man liekas, ieteikumi Eiropas uh, institūcijām. Es eh, īpaši domāju par eh, Eiropas eh, parlamentu. Es vēl neesmu varējis izskatīt šo dokumentu dis, detalizēti, bet parlamentu aicina uh, sistemātiskāk nodarboties uh, ar, ar šiem jautājumiem. jautājums būtu jāskat gan komitejās, gan apakškomitejās, un šis cilvēktiesību apakškomitejas sastāvs un arī priekšstādātāja konference ja, Eiropas parlamentā jau pagājušajā sasaukumā un darba laikā. Toreiz tas notika uh, toreizējās šīs apakškomitejas uh, vadītājs Lotras kundzes uh, vadībā. Izstrādāju tādu mm, tā kā plānu un ieteikums valstīm, uz kurām uh, dod strādāt pārstāvniecības vai pārstāvniecību pārstāvji. Un uh, ar šo dokumentu tiek mēģināts izskatīt situāciju atsevišķās valstīs, vai ir novērot spīdzināšanas gadījumi. Un man liekas, ka mēs vienā noteiktā ziņā tā kā kustamies pa apli, mēs aizvien atkārtojam jautājumus, mēs sakam, mēs runājam par drošību un uzsveram to, ka. M, mm, Turpmāk um, jāstrādā aktīvi un varu mm, vēlreiz ieteikt uh, mūsu apakškomiteju atgriezties pie šī plāna, kurš jau tika pieņemts uh, mūsu apakškomitejā un arī uh, priekšstādāja konferencē. Tādēļ šis darba plāns manā uztverē tomēr ir saistie, saistošs un var tikt vērtēts kā pamats daudzām vizītēm. Tas ir ļoti nozīmīgs uh, padomdevējs ne tikai kā sistemātiski organizēt darbu, bet uh, arī, lai mēs dažkārt varētu būt nu, tādi aktīvāki, drosmīgāki ja tiek runāts ar dažādām valdībām un ministriem, tad situācija nevienmēr ir vienkārša. Bet, uh, ja mēs tad um, saskaramies situāciju, ka mēs paņemam te, teiksim, diskusiju sarakstu un sakam atvainojamies, bet šeit ir vēl nepatīkams jautājums, par ko būtu jārunā un atsaucamies uz parlamentā pieņemtu rezolūciju vai parlamentā pieņemtu dokumentu. Tad šī saruna bāze arī ir savādāka. Tagad par 2010. un 2011. gadu mums vajadzētu apakškomitejas uh, prezidijā ievērot uh, šo uh, darba kalendāru un saldījumu, kas ir uh, jāsasniedz. Nākošais jautājums, kas ir ļoti būtisks. Cik um, efektīvi mēs spējam strādāt un ko varam uzlabot? Nu, es arī varētu teikt, ka nevienmēr viss ir perfekts un dažkārt arī es izsaku kritiskus vārdus. Runāju arī par uh, spīdzināšanu un gribu pievērst jūs uzmanību uz uh, tiešsaistes vietni. Ir ļoti nozīmīgi, lai uh, konkrētie ieteikumi tiktu ieviesti, nevis uh, tā kā tas dažkārt ir vienkārši nu, atstāti nevēr, neievēroti. Un vēl par pēdējiem minētajiem skaitļiem šajā dokumentā. Uh, Tas ir patiesi nu, tāds tā kā pamats mūsu darbībai. Mēs nevaram visā pasaulē tikai runāt par to, ka cilvēktiesības ir jāievēro. Mums tikpat strikti jārīkojas, ja mūsu pašu Eiropas Savienības uh, iekšpusē um, ir tādi um, spīdzināšanas vai ļaunprātīgas izturēšanas gadījumi. Paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties šajā diskusijā? Neredz, ka kāds pieteiktos runāt. Vai Svensons no kārtējas kundzes gribētu atbildēt uz šiem komentāriem, lūdzu? Paldies, man ir ļoti maz, kas piebilstams, bet pirmkārt, ko gribēju uzsvērt, ir šis uh, politiskās gribas jautājums. Komisijas pārstāvjiem ir pilnīgi taisnība. Mēs varam censties daudz darīt valstī, bet ja nav politiskās gribas, tad apmācībai un citiem poliņiem nav nekādas jēgas. Tas ļoti skaidri ir parādījies, jo īpaši vienā gadījumā, un tas bija Eģiptē. Galvenajā pētījumā mēs redzējām, jo valdībai, piemēram, pastā, patīk šie tie apmācības un apvienoto nāciju attīstības padomē un tā tālāk un uh, tas tiek uh, izmantots viss un uh, tiek veikta apmācība, bet bija dažas nevalstiskās organizācijas, kas bija tiešām pret vairāk apmācību. Uh, Uh, jo viņi teica, ka mums ir vajadzīgs uh, politisks lēmums no augšas, ka netiek pieņemta spīdzināšana, netiek pieļauta šādi gadījumi. Tātad politiskās gribas uh, jautājums ir ļoti būtisks. Politiskajai gribai ir jābūt uh, visās iesaistītajās pusēs, kā jau komisijas pārstāvs teica. Gribu pakomentēt arī šo te šīm vadlīnijām deputātiem, kad viņi brauc uz citām valstīm. Šajā dokumentā mēs redzam tādu, ja ir tāda skaidra politika galvaspilsētā, tad, ja jūs esat dipu, de, diplomāts, tad jūs zināt, ko darīt. Piemēram, Zviedrijā, Nīderlandē ir ļoti skaidra cilvēktiesība politika, un tas atvieglo diplomātu darbu. Uh, Runājot par tīmekļa vietni, tur man nav nekas konkrēts eh, piebilstams vai iesakāms, bet es domāju, ka tā ir tāda vispārīga problēma. Man pašai ir ļoti grūti kaut ko atrast eh, nedaudz vienkāršāk jau tagad, bet eh, es domāju, ka es neesmu vienīgā, kas komentē šādā veidā parlamenta iemekļu vietni. Es domāju, citi arī tāpat uzskata. Paldies! Paldies, Svensāns Makārtīs kundze. Vai komisijas pārstāvs vēlētos vēlreiz izteikties? Redzu, ka nē. Paldies, dāmas un kungi. Dokuments, kuru mums prezentēja, tātad šī te pētījuma rezultāti Uh, papildu pētījuma rezultāti pēc 2007. gada pētījuma skaidri norāda, ka Eiropas parlamentam, padomai un komisijai būs jāņem vērā virkni ieteikumu un rekomendāciju, ko ir formulējuši pētījuma autori. Mēs to atbalstām. Es tiešām ticu, ka uh, mums būtu īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai visas parlamenta delegācijas, tātad visi deputāti, pilnībā apzinātos, kādi ir cilvēktiesību jautājumi attiecīgajā valstī, uz kur viņi dodas. Šāds te lūgums jau ir pausts mūsu sasaukuma sākumā, un eh, es ceru, ka šīs vadlīnijas varēsim jau no paša sākuma ieviest. Drīz mēs eh, dosimies komandējumos, un mūsu delegācijas cieši sadarbosies ar trešajām valstīm, un daudzās no tām ir būtisks cilvēktiesību problēmas. Kā šajā dokumentā ir teikts, eh, izskatās, ka uh, arī ir problēmas ar eh, tādu cilvēku rehabilitāciju, kas ir bijuši spiedzināšanas upuri. 2010. gadā mums būs jāmeklē eh, papildu līdzekļi, lai finansētu šādus rehabilitācijas centrus, un tas ir jāņem vērā arī eh, parlamentam sastādot budžetu. Runājot par ieteikumiem padomēji, tiešām izskatās, ka uh, politika nav pietiekami saskaņota. Uh, tātad visas eh, padomas darbības, un tas tieši ietekmē arī reakciju attiecīgajās valstīs. Tiešām būtu vērts uh, izveidot pastāvīgu darba grupu, kas novērotu šo situāciju. Un visbeidzot, labākā prakse un uh, ideja par to, ka jāizstrādā Eiropas komisijai tīmekļa vietne, lai izplatītu uh, labāko praksi. Es domāju, tā ir vērtīga ideja, un es domāju, ka šīs te paziņojums, ko sniedz kāds diplomāts Briselē, ko jūs citējat, tas tiešām visu arī pasaka. Mums ir pašiem jāievēro tas, ko mēs sludinām. Ja mēs runājām vienu un rīkojamies atšķirīgi, tad tas būs redzams, un tie, kuri. Uh, tā tad eh, tiek kritizēti, varēs tad kritizēt mūs un rast eh, atrunas, jo mēs taču paši to neievērojam. Tādējādi gribēju apkopot šīs debatas un eh, pētījuma prezentāciju. Vēlreiz paldies mūsu viesiem par šo te kopsavilkumu, ko šodien stādījāt priekšā. Tagad varam pāriet pie sestā darba kārtības punkta, kas ir nākamās sanāsmes laiks. Nākamā sanāksme notiks 30. septembrī no 3. pēcpusdienā līdz pusseptiņiem un 1. oktobrī no 9. no rīta uh, līdz 12.30 arī Briselē. Paldies visiem, kas ieradās un piedalījās aktīvi šajā sēdē. Un no savas puses un arī no mūsu priekšsēdētājas puses gribētu pateikties sekretariātām, mūsu visiem viesiem Un priekšsēdētājs pasakās arī tulkiem, bez kuru palīdzības būtu bijis daudz sarežģītāk šīs debatas organizēt. Paldies!